Good morning, everybody. Labrīt visiem. Godātie klātesošie, priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji, kungs, Nacionālo parlamentu pārstāvji, parlamenta deputāti. Priecājos jūs šeit redzēt 7. Eiropas parlamentārajā nedēļā. Šī ir lielākais starpparlamentārais eh, pasākums mūsu kalendārā. Šogad 123 deputāti no 27 ES dalībvalstīm pārstāv 56 eh, parlamentus. Tostarp četras eh, kandidātu valstis, kā arī Norvēģija un Šveice. Nacionālajie parlamenti spēlē vitāli svarīgu lomu Eiropas Savienības politikas pietuvināšanai pilsoņiem, kas arī ir ļoti būtiski manam, kā Eiropas eh, parlamenta priekšsēdētāja mandāta daļa. Mums ir jānostiprina Eiropas eh, pilsoņu uzticēšanās Eiropas Savienībai un tās iestādēm. Mums jāsniedz jauna vīzija par Eiropas eh, nākotni un ir jāsniedz pārliecība par to, ka Eiropa turpmākajos gados uh, strādās cilvēku labā, visu cilvēku labā. Tāpēc starpparlamentārā sadarbība un uh, paraugu prakšu apmaiņa starp parlamentiem ir vitāli svarīga. Veicinot šīs debates uh, par um, Eiropas Savienības nākotni. Un a, uh, tagad turpināšu savā dzimtajā valodā. Šajās divās dienās diskutējam par uh, Eiropas semestra efektivitāti, par eh, ekonomikas eh, politikas koordinēšanu Eiropā, par stabilitāti, izaugsmi, kā arī ekonomisko pārvaldību. Eiropas eh, izaugsmes atsākšanās pēc ilga krīzes laika, protams, ir ļoti labas ziņas. Un tajā pašā laikā redzam, ka plājas starp bagātajiem un nabadzīgajiem palielinās, un tāpat starp nabadzīgajiem un bagātajiem reģioniem. 80% eh, bagātību eh, ir tikai 15% cilvēku rokās, eh, un šāds nesamērīgums nerada pietiekami daudz nodarbinātības iespēju sevišķi jauniešiem. 23 miljoni Eiropā vecumā starp 15 un 34 gadiem nemācās un nestrādā. Un pirmo reizi pēc ilgiem laikiem šobrīd jauniešiem ir sliktāks nākotnes perspektīvas nekā viņu vecākiem. Šajos gados eh, pasaules eh, ekonomika ir eh, piedzīvojusi daudzas pārmaiņas, tirgi ir aizvien atvērtāki, ir um, globālā aprite, digitālā ekonomika un citas pārmaiņas. Tajā pašā laikā ir arī radusies aizvien lielāka konkurence, aizvien sliktāki darba apstākļi un uh, Tas pazemina arī, piemēram, vides standartus. Migrācijas eh, plūsma, ko ļoti bieži nekontrolē, eh, piegādā zema atalgojuma darba spēku, un tas nozīmē to, ka cilvēki saskaras ar eh, ļoti nepateikamām situācijām, un um, viņu dzīves apstākļi pastik, pasliktinās. Ir nepieciešams konkrētas atbildes. Vienotai Eiropai ir jābūt demokrātiskākai. Uh, efektīvākai, lai sniegtu šīs atbildes. Tikai strādājot kopā, mēs varam sniegt atbildes uz šiem jautājumiem, kam ir transnacionāla dimensija un kas mūs eh, nostāda globālā līmenī blakus ASV, Ķīnai, Krievijai, Indijai. Mums ir jādomā vairākos līmeņos. Nepietiek tikai ar izaugsmes um, palielināšanu. Ir svarīgi, lai šī izaugsme varētu nest arī nākotnes perspektīvas pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Un tikai tādā veidā mēs būsim konsekventi savā pārliecībā un savos darbos. Strādājot uh, pie šiem jautājumiem, mums ir jādomā arī par digitālo attīstību, robotiku, uh, mākslīgo intelektu, par to, kā šie aspekti maina darba vidi un konkurētspēju. Eiropas eh, politikai ir par to jādomā un jānostiprina ne, ne tikai rūpniecības nozara, bet arī jādomā par darbinieku apna, apmācību un pielāgošanos jaunai darba vidē un kompetenču paplašināšanu. Domājot par tehnoloģiju, ir svarīgi domāt arī par digitālajām platformām. Mēs eh, nevaram aprobežoties tikai ar digitālo dimensiju, ir jādomā arī par eh, privātumu jautājumiem, par caurskatāmību, par patērētāju aizsardzību. Lai mēs būtu patiešām ticami un pārliecinoši, mums ir jādomā arī par tiesiskumu un fiskālo eh, vienlīdzību un samērīgumu. Līdz šim esam, balstoties uz šiem principiem, veidojuši vienoto tirgu un eiro principu, taču vēl ir ļoti daudz darāmā. Mūsu tirgiem vēl ir jāattīstās un jāattīsta pilnībā savs potenciāls arī tādās nozarēs sevišķi kā pakalpojumi, enerģētika, digitālā nozare, kapitālā nozare. Tātad mums ir jādomā šajā kontekstā par MBU, maziem vidējiem uzņēmumiem, un jāveicina tas, lai mazāk attīstītie reģioni pietuvinātos attīstītākajiem reģioniem. Ir jādomā par fiskālo dimensiju, ekonomisko un politisko dimensiju vienkopus. Mēs eh, nevaram eh, būt visi Eirozonā, ja mēs visi nedomājam par to no konverģences un sociālās konverģences viedokļa. Tātad dalot vienu un to pašu valūtu, mums ir jādomā arī par šādu viendabīgu uh, situāciju citās dimensijās. Pagājušajā gadu februārī parlaments pieņēma trīs ziņojumus, lai uzlabotu Eiropas Savienības ekonomisko pārvaldību. Esam par to, ka ir jābūt koordinētai pieejai Eiropas uh, finanšu ministra līmenī šiem jautājumiem. Ir jādomā par investīcijām, pētniecību un attīstību šajā Eiropas dimensijā, lai Eiropa būtu konkurētspējīgāka pasaulēm. Parlaments ir bijis eh, par to, lai būtu patiesa eh, Eiropas eh, monetārais fonds, lai atvieglotu struktūrālās reformas, kā arī nodrošinātu vienlīdzību. Ar šādu instrumentu starpniecību varam nodrošināt caurskatām un demokrātisku ekonomisko pārvaldību Eiropā. Līdz ar to nacionālajiem parlamentiem aizvien vairāk būtu jāiesaistās lēmu pieņemšanas procesos. Mums ir aizvien vairāk jāsadarbojas savā starpā. Šajā pirmajā gadā parlamenta priekšsēdētāju amatā esmu darījis visu iespējamo, lai uzsvērtu to, cik svarīgi ir visi Eiropas Savienības lēmumi. Domājot par Eiropas Savienības iedzīvotājiem tieši. Eiropas parlaments ir pirmā Eiropas Savienības institūcija. Mēs koordinējam uh, komisijas darbu. Mēs neesam vienkārši novērotāji, mēs esam tie, kas vēlamies patiesu koplikumdevēja lomu, iesaistot nacionālos parlamentus, kam arī ir jāuzrauga mūsu darbs, lai nodrošinātu to, ka mēs uh, lai uzraudzītu to, ka mēs vienmēr ievērojam subsidiaritātes principu un lai cilvēks, pilsonis būtu visa centrā, katras politiskās darbības centrā. Ja parlamenti zaudē šo lomu, tad cilvēks, pilsonis vairs nav centrā un visa pamatā, un pats demokrātijas princips ir apdraudēts. Līdz ar to uzskatu, ka šajā delikātajā posmā kurā mēs šobrīd esam un kurā dzirdam daudz jaunu mēļu, meļojam par Eiropas nākotni, ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību mūsu darbam un Eiropas parlamenta darbam, tātad, un kā arī Nacionālo parlamentu darbam jāpievērš uzmanība mūsu visu lomai, jo mēs esam starpnieki starp cilvēkiem un izpildvaru, un tieši mēs esam tie, kam ir jāstrādā pilsoņu labām. Šīs parlamentārās nedēļas um, mērķis ir aizvien vairāk iesaistīt nacionālos parlamentus. Divi paneļi, kas um, sakos uh, Э, atspoguļos э, tieši šos jautājumus, kāda tad ir parlamentu loma šajā ekonomiskajā stabilitātes kontekstā, un otrais panels būs par daudzgadu finanšu schēmu. Tātad prioritāte ir pilsoņu intereses, pirmkārt jau cīņa ar jauniešu bezdarbu, nelikumīgā imigrācija un uh, ar to saistītās problēmas un apkarošana, kā arī klimata pārmaiņas un cieņa ar tām. Tātad mēs nevaram vienkārši runāt par naudas sadali, bet ir jādomā par plašāku redzējumu, par politiskiem mērķiem, lai domātu, kā tiešām mēs varam sniegt pievienoto vērtību šiem krīzes risinājumiem un lai sniegtu konkrētas atbildes mūsu līdzpilsoņiem. Apstiprinot šos uh, trīs ziņojumus, uh, uh, kā arī uh, Romas deklarācija pagājušā martā atspoguļo to, kā mēs iesaistāmies uh, Eiropas nākotnes un uh, debašu veidošanā. Mums uh, ir bijis tas gods uh, uzņemt uh, dažādu dalību valstu uh, Uh, premjerministrus un prezidentus, to starp Francijas prezidentu. Un tātad mūsu vidū ir bijusi iespēja caurskatāmi par to diskutēt, iesaistot visas puses, un tad mēs esam debašu centrā par Eiropas nākotni. Tā nav nākotne, kurā valdīs uh, eh, birokrātija. Tā ir nākotne konkrētiem cilvēkiem, sievietēm un vīriešiem, kas vēlas konkrētas atbildes. Tādēļ mums nepieciešams atvērtas debatas, jānostiprina demokrātiskie procesi un jābūt aizvien auglīgākai sadarbībai starp Eiropas parlamentu un nacionāliem parlamentiem. Tādēļ pateicos vēlreiz par jūsu ierašanos. Tagad došu vārdu Bulgārijas uh, Nacionālās asamblejas um, eh, priekšsēdētāja Cvetai Karančevai. Уважаеми господин Таяни, уважаеми господин Домбровскис, скъпи... Godātais Tajānī kungs, Dombrovska kungs, dāmas un kungi. Bulgārijas um, asamblējas vadītājas um, statusā es vēlētos uh, paust uh, prieku par to, kāds gods ir būt par līdzpriekšsēdētāju šajā stabilitātes un ekonomiskās pārvaldības um, tematikas pasākumā. Un Tas ir trešais pasākums Bulgārijas prezidentūras vadībā par šo tēmu un pirmais pasākums, kas notiek šeit, Briselē, Eiropas parlamentā. Es vēlētos pateikties eh, par viesmīlīgu uzņemšanu mūsu organizatoriem. Šeit mēs vēlamies strādāt kopā, lai sasniegtu finanšu stabilitāti un ilgspējīgu izaugsmi Eiropas Savienības ekonomikā. Ir eh, prieks un pagodinājums atklāt šo sesiju, kas ir saistīta ar noturības eh, pastiprināšanu un ekonomikas un monetārās savienības eh, stabilizēšanu. Neviens neatbalsta divu ātrumu vai daudz ātrumu Eiropu. un uh, Romas deklarācijas uh, gārā es vēlētos aicināt pēc lielākas vienotības. Tā ir nepieciešama vairāk kā jebkad. Bulgārijas prezidentūras sauklis to labi pauž. Un saistās tieši ar to, ka mums vienotība pārlīdzēs saglabāt spēku. Eiropas monitorais fonds būs ļoti palīdzīgs šajā ziņā un būs svarīgs. Šī ekonomiskā pārvaldība Eiropā ir ļoti būtisks temats. Pateicoties kopīgām politikām, Eiropas Savienība līdzfinansē vairākus svarīgus ekonomikas sektorus dalību valstīs un tādējādi palīdzot tām ekonomiski un sociāli attīstīties. Tajā pašā laikā mēs saskaramies ar būtiskiem izaicinājumiem. Mums jāspēj būt elastīgiem un efektīviem savās darbībās. Tāpēc es vēlētos šeit eh, paziņot, ka Bulgārija savas prezidentūras laikā plāno strādāt pie tālākas eh, ekonomikas un monetārās savienības integrācijas. Tas ir process, kas ir uh, ļoti cieši saistīts ar um, demokrātisko pārskatu atbildību Eirozonas institūcijām pret um, vēlētajiem pilsoņu pārstāvjiem Eiropas Savienībā. Tāpēc uh, esmu ļoti gandarīta par to, ka mēs runājam par šo jauno pieju, ka vēlamies padziļināt diskusijas par šīm tēmām. Un tātad to darām šodien. Uh, Pateicoties šīm kopīgajām debatēm par Eiropas plāniem un labāku monetāro politiku un fiskālo politiku miedarbību, tie ir visi ļoti svarīgi temati. Mums ir jākoncentrējas uz tēmām, kas ir specifiski svarīgas Eirozonai. Un lai nav tā, ka dažādas politikas pārklājas, Eiropas Savienība gūs labus rezultātus tad, ja vairāk valstu pievienosies Eirozonai. Priekšsēdētājs Junkers jau to ir skaidri paudis. Tad ir jārunā arī par Eiropas Savienības nākotni pēc apvienotās karalistes izstāšanās, jo tā ir viena no lielākajiem ieguldītājiem Eiropas Savienības budžetā. Tad nu jādomā, kā Brexit ietekmēs politiku finansēšanu Eiropas Savienībām un kā tas ietekmēs arī daudzgadu finanšu schēmu. Šī izstāšanās ietekmēs Eiropas Savienību plašā mērogā. Viena no Bulgārijas prezidentūras domām ir samazināt um, ekonomiskās un finanšu atšķirības starp dalību valstīm. Tāpēc es uzsveru to, ka kohēzijas politikā būtu jāsaglabā sava būtiskā loma budžeta politikās pēc 2020. gada, jo tā ir politika, kas sasaista investīcijas ar Eiropas struktūrām, investīciju fondiem un struktūrālajām reformām laba un arī labu ekonomisko pārvaldību. Es uzskatu, ka šī politika ir ļoti svarīga mums visiem, tāpēc tā ir prioritāte arī mums. Mums ir šīs eh, atšķirības jānolīdzina. Tāpēc es eh, atzinīgi vērtēju Bulgārijas valdības un eh, arī citu dalību valstu vēlmi samazināt riskus banku sektorā un turpināt eh, virzīties pretī banku savienības noslēgšanai. Tāpat arī virzāmies pretī kapitālu savienībai, lai nonāktu pie līdzsvara attiecībā uz finansēm, kas nāk no bankām un to finansēm, kas nāk no citiem avotiem. Tāpat ir jāpastiprina banku sistēmu noturība un jārada jaunas iespējas MVU Noslēgumā es vēlētos teikt, ka, mm, lai nodrošinātu stabilizāciju un labklājību, Eiropas eh, monetārajā savienībā ir efektīva komunikācija starp dalību valstīm. Es domāju, ka ja mēs rīkosimies atbildīgi, līdzsvaroti, ja būsim konstruktīvi un ambiciozi, mēs varēsim sasniegt šos rezultātus. Lielas paldies! Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji skundze. Tagad nākamais runātājs būs Eiropas komisijas vicepriekšsēdētājs Valdis Dombrovskis, atbildīgs par eiro un sociālo dialogu. Lūdzu. Uh, dear uh, President Stajani. Godātie priekšsēdētāji, Tajāniem Krančo, godātie deputāti, man ir prieks uzrunāt jūs uh, šajā diskusijā par ekonomikas un monetārās savienības padzināšanu. Debats turpinās un ir izredzes EMS eh, eh, padzināšanā šobrīd ir labāks nekā bijis iepriekš. Tas gan nenozīmē, ka tas notiks viegli. Tāpēc šīs debats notiek ļoti saulaicīgi. Ekonomiskā situācija ir laba. Šis ir sestais gads ekonomiskā izaugsmēji Ekonomiskā izaugsme ir atgriezusies visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Izaugsme pagājušajā gadā pārspēja plānoto un turpina šai pašā tempā. Gan Eirozonā, gan Eiropas Savienības kopumā ir paplašinājusies par 2,4% 2017. gadā, kas ir augstākais izaugsmes temps desmitgadē. Šāda attīstība tiek sagaidīta arī turpmāk eh, ar 2,3 un 2% tuvākajos divos gados Līdz ar to varētu norādīt, ka Eiropas ekonomikā ir pie labas veselības. Bezdarbs ir zemākajā līmenī pēdējā desmitgadē, ir augsts pieprasījums, atbalsts finansēšanas apstākļiem, tas viss veicina tālākas investīcijas un tādējādi rada papildus iespējas arī nākotnē. Uh, pārliecība patērētājiem un uzņēmumiem ir pietiekami spēcīga, kas varētu arī tuvākajā nākotnē ekonomikas rādītājs uzlabot vēl vairāk. Protams, ka riski arī pastāv. Svārstības akciju tirgu arī nesen parādīja, eh, cik tas viss ir nedroši. Vidējā termiņā aktīvu cenas varētu būt arī pakļautas riskiem, kas saistīts ar eh, šo aktīvu pārvērtēšanu un arī Brexit eh, ietekmi ģeopolitiskā spriedzes eh, faktoriem un arī starptautiskā līmeņa risku faktoriem. Vēlos norādīt, ka ir ļoti atšķirīga situācija dalību valstīs. Dažās atvesļošanās sākās daudz agrāk nekā citās citās turpinājās eh, augsts bezdarba līmenis. Tomēr kopumā Eiropas ekonomika ir labā situācijā un ir pareizais brīdis eh, parādīt, ka mēs varam rīkoties arī ārpus krīzes situācijas. Komisija prezentēja savu skatījumu uz ekonomikas monetāro savienību, eh, tā skaitā arī pagājušajā gadu publicētajā dokumentā par EMS padziļināšanu. Tas ir nodots arī padomē un parlamentam apspriešanai, un paldies arī nacionālajiem parlamentiem par sniegtajiem komentāriem un viedokļiem. Tas tiek atzinīgi novērtēts. Pagājušajā decembrī prezentētā pakete parāda ceļa karti un konkrētus priekšlikumus, kas balstās tieši uz šo debašu iznākumu. Mēs uzsveram tieši ceļa kartas principu, jo mums ir jārīkojas īstermiņā, bet jāsaglabā arī skaidra vīzija vidējam un ilgtermiņam skaidri saprotot, kur ir jāvirzas eh, Eiropas eh, ekonomikas monetārai savienībai eh, laika periodā no 20. līdz 25. gadam. Komisija liek uzsvaru uz vienotību, efektivitāti un demokrātisko atskaitu atbildību. Vienotību tādēļ, ka gan Eirozonas, gan pārējās dalību valstis ir ļoti cieši savstarpēji saistīts Un e, izņemot apvienotās e, karalistas un Dānijas gadījumus, pārējām e, eventuāli būs jāpievienojas Eirozonā. Efektivitāte tādēļ, ka EMS ir vajadzīga spēcīgāka pārvaldība un demokrātiskā atskaita atbildība, ja mums ir nepieciešams uzņemties lielāku politisko atbildību un arī caurskatāmību par to, kurš lem par ko un lielāku dialogu uh, Eiropas eh, un nacionālajos līmeņos, iesaistot arī sociālos partnerus un pilsonisko sabiedrību. Ir vēl viens gads pirms Eiropas vēlēšanām, un tas ir jāiz, eh, jāizmanto pilnā apmērā. Nedarīt to būtu pa, nu, nozīmētu palaist garām iespējas. Ir jāstrādā pie Banku Savienības pabeigšanas to mēs vēlamies izvirzīt kā prioritāti kopā ar ESM stiprināšanu. Progress šajā jomā ir iespējams tikai tad, ja notiks e, riska samazināšana un risku sadalīšana. Šeit darbs turpinās. Eiropā ir turpmāk arī jāstrādā pie banku sektora dažādošanas, banku aizdevumi ir nepieciešami un integrēta kapitāla tirgi ir nepieciešami, lai uzņēmumi varētu veikt investīcijas un lai mājasemniecības varētu plānot uz priekšu. Vairāk kā pirms gada mēs prezentējām visaptverošu risku samazināšanas paketi, kuras mērķis ir nostiprināt Eiropas banku noturību. Kopā ar vienoto uzraudzības mehānismu uh, tiek uzraudzīts arī sektora veselības līmenis, ja tā var teikt, Un pagājušā mēnesī ziņojums par eh, situāciju ar sliktajiem kredītiem eh, parādīja to, ka pēdējos trīs gadu laikā šo slikto kredītu kopējais apmērs ir samazināts par trešdaļu. Jaunākie skaitļi no 17. gada vidus liecina, ka šobrīd eh, šo slikto kredītu kopējais apmērs ir 4,6% Eiropas Savienībai kopumā, bet ir ļoti liels atšķirības starp dalību valstīm Tomēr esam konstatējuši arī būtisku progresu tām dalību valstīm, kuram sākumā bija ļoti liels īpatsvars ar šiem sliktajiem kredītiem. Mēs turpināsim eh, sadarboties ar dalību valstīm, lai pātrinātu šo pozitīvo tendenci. Nākamēnes mēs nāksim klajā ar priekšlikumiem par to, kā samazināt slikto kredītu īpatsvaru un nepieļautu uzkrāšanos nākotnē. Tas eh, ļaus nodrošināt arī progresu, lai izveidotu kopējo atbalstu vienotajam noregulējumu fondam, eh, par kuri panākt vienošanās 2017. gadā, un arī Eiropas eh, depozīta apdrošināšanas schēmas, jeb EDIS izveidi. Tas palīdzēs eh, stabilizēt banku sektoru iespējami turpmāk krīžu gadījumos. Es apzinos, kādas ir leģitīmās bažas saistībā ar depozīta apdrošināšanas uh, schēmu, ka tā nevajadzētu uh, radīt šo bezatbildības risku, moral hazard. Un eh, pa, ir eh, jāievieš šī sistēma pakāpeniskā veidā, īstenojot vienlaicīgi gan risku samazināšanu, gan risku sadalīšanu. Tagad runājot par decembra izskanējušiem priekšlikumiem. Vispirms mēs nācām klajā ar priekšlikumu, kā pārvērst Eiropas stabilitātes mehānismu par Eiropas valūtas fondu. Uh, Tas eh, palīdzēs stiprināt eh, institucionālu nostiprināšanos un radīt jaunas sinerģijas Eiropas Savienības ietvarā, it īpaši liekot uzsvaru uz eh, atskaita atbildību, pārskatāmību. Un tas būs arī kā atbalsts vienotajam noregulējumu fondam. Vēlos uzsvērt vienu svarīgu punktu. Mūsu priešlikums nemaina lēmumu pieņemšanas struktūru Eiropas stabilitātes mehānismu attiecībā uz budžeta jautājumiem. Uh, ir labi sabalansētas eh, intereses daudzu gadu laikā. Tas, eh, tā kā parlamentam nav jāuztraucas par savas lomas mazināšanu. Otra iniciatīva ir Eiropas tiesiskajā ietvarā integrēt stabilitātes un koordinācijas un pārvaldības principus, jeb fiskālo paktu. Parakstītāja valstis varēs īstenot savas uh, savas saistības, eh, kas ir atrunāts pašā līgumā. Starpvaldību vienošanos eh, integrēšana Eiropas Savienības ietvarā palīdzēs izvairīties no dublēšanās. Tas stiprinās arī atskaita atbildību, nostiprinās nacionālo parlamentu lomu un starpparlamentāro diskusiju lomu, tādu kā tas eh, notiek šonedēļ. Tas ir primārais veids, kā nostiprināt uh, finanšu situāciju, bet tas neietekmēs sekundāro likumdošanu attiecībā uz stabilitātes un izaugsmas paktu. Tāpat ir nepieciešams modernizēt arī publiskā finansējuma Eiropas Savienībā, lai labāk spētu reaģēt uz jauniem izaicinājumiem. Pagājušā nedēļā mēs gata, sagatavojam dokumentu, gatavojoties sarunām par nākamo daudzgadu finanšu schēmu, lai domātu par to, kā labāk atbalstīt nacionālas reformas un investīcijas. Mēs ieskicējām jaunu reformu īstenošanas veidu, sniedzot eh, dalību valstīm pamudinājumus īstenot reformas. Mēs prezentēsim to visu kopā ar eh, idejām par jauno budžeta periodu. Mēs jau varam principā testēt to no 18 līdz 20 gadam brīvprātīgā kārtā, pēc izvēles, uh, attiecībā uz Eiropas eh, struktūrālajiem un investīciju fondiem. Tas būs iespējams, ja padome un parlaments pieņems mūsu uh, normatīvos grozījumus uh, Eiropas Savienības fondos. Tālāk, tehniskais atbalsts, uh, kas būtu pieejams dalību valstīm pēc pieprasījuma. Laika periodā no 2018. līdz 2020. gadam mēs ierosinām palielināt struktūrālo reformu programmu finansējuma papildus tā summai, kas jau ir pieejama šobrīd. Šī programma ir izrādusies ļoti populāra kopš tās uzsākšanas, jau šobrīd ar to atbalsta 140 eh, projektus 15 dalību valstīs, un šobrīd turpinās projektu atlase šim gadam. 2018. gadam nauda eh, nāca no vairāk kā 18 Uh, eh, projekti, es atvainojos, nāca no 18 dalību valstīm un pieckārt pārsniedz pieejamo budžetu lai eiro varētu plaukt un arī eirozona varētu plaukt, ir nepieciešama konverģence. Ar tehnisko atbalstu mēs varam izdarīt vairāk, ja to prasīs konkrētā dalība valsts. Attiecībā uz tām jomām, kur ir iespējama augsta konverģence, piemēram, publisko finanšu pārvaldība, biznesa vide, darba tirgus, eh, valsts pārvalde. Vispirms mēs esam ierosinājuši izveidot fiskālās stabilizācijas funkciju Eirozonā, kuras mērķis būtu saglabāt investīciju līmeņus lielu asimetrisku šoku rezultātā. Šāda stabilizējuša funkcija ļautu aktivizēt eh, resursus no dalību valstīm ļoti ātri un papildināt valstu budžetus bieži vien investīcijas ir pirmās, kas tiek samazinātas eh, krīzes situācijās. Tas ietekmē arī produktivitāti un izaugsmi. Finansējuma avoti varētu būt dažādi Eiropas Savienības līmenī, piemēram, aizdevumi. Un šīs idejas tiks precizētas normatīvajā priekšlikumā, kas nāks kopā ar daudzgadu finanšu schēmas idejām periodam pēc 2020. gadam Ir nepieciešams eh, mazināt eh, šo mm, bezatbildīgas rīcības eh, risku. Ir skaidri, ka ir nepieciešams veidot fiskālos buferus, un šo uzkrājumu ir jāveido tieši labajos laikos. Vidējā termiņā komisija ierosina radīt Eiropas ekonomikas un finanšu ministra amatu, kas stiprinātu ekonomikas politikas Eiropā kopējo lomu, koordinējot uh, Protams, nekādā ziņā neapdraud nacionālo kompetenci. Dāmas un kungi, godātie kolēģi, kopš piecu priekšsarētāju ziņojuma vienmēr esam likuši uzsvaru uz demokrātisko leģitimitāti mūsu ekonomikas un fiskālās politikas koordinēšanai un attiecībā uz ekonomikas monetāro savienību kā tādu. Sadarbība ar Eiropas parlamentu ir viens aspekts, konsultācijas ar nacionālajiem parlamentiem lēmumu pieņemšanas procesā ir otrs aspekts. Un ļoti svarīgi ir sadarboties arī Eiropas parlamentam ar nacionālajiem parlamentiem. Ekonomikas monetārā savienība var tikai būt demokrātiska savienība. Līdz ar to ir nepieciešams pieslīpēt vēl pārskata eh, atbildība un caurskatāmība. Un jānoskaidro arī, jāprecizē, kāda būs eh, institucionālā forma. Es paļaujos uz jūsu atbalstu. Paldies! Thank you very much, Vice President Dombrovs. Paldies, eh, vicepriekšsēdētāja kungs. Jūs dosieties prom 10.15, dotos uz Eirogrupas sanāksmi, tādēļ sāksim debatas nekavējoties. Katram runātājam divas minūtes. Pirmais Erika Vērta kungs, Francijas Nacionālās asamblejas pārstāvis. Paldies, priekšsēdētā kungs. Ir pilnīgi nepieciešams progress īstermiņā jau vairākiem jautājumiem. Taču ir vairāk aspektu, kuriem jāpievēršas uzmanība. Pirmkārt, jau garantijas, jāpārvalda riski. Šeit varam runāt par banku savienību, kapitāla tirgi. Jā, vienādo. Otrs jautājums ir Eiropas budžets, kas pilnīgi noteikti pārāk vājš, šaurs un uh, nepietiekam elastīgs, ir jārespektē kādas dalībvalsts identitāte, ir katrā dalībvalstī jau vairāk veida rīcība politikas, kas jau sen tiek īstenotas, nepieciešamas lielākas uh, operatīvās iespējas. Un treškārt, uh, problēmas, kas saistītas ar fiskālajiem jautājumiem, mēs nevaram Eiropas Savienībā un sevišķi eiro zonā nodrošināt, uh, pieļaut šādu fiskālo problemātiku, kas uh, neatbilst pamatprincipiem. Ir jāpievērš uzmanība lēmumiem, kurus pieņemam šajā nozarē. Varam konstatēt uh, mūsu parlamentos un arī Francijā to, ka pieņemot lēmumus par uh, šiem jautājumiem Eiropas Savienībās uh, kontekstā ir jāsniedz konkrētas atbildes um, šim fenomenam fiskālās eh, krāpniecības jautājumos, eh, apkarojot eh, šo izvairīšanos no nodokļu maksāšanas Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti būtisks jautājums, kam jāpievērš uzmanība. Paldies, Čampelo Galdi, Eiro, Itālijas deputātu kameras deputāts. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mans parlaments jau ir apstiprinājis 99% komisijas eh, decembra pakotnes, un es eh, pilnībā piekrītu vicepriekšsēdētājam Brovska kunga sacītajam, eh, kā arī tam, ko teica priekšsēdētāja kungs Tajānī. Es tikai gribētu izcelt vienu lietu. Ir bijuši vairāki priekšlikumi, kas ir cirkulējuši Eiropā par uh, to, ka varētu ieviest likumus par automātisku valstu parādu restruktūrāciju. Tas uh, ir eh, parādījies Šaibas eh, kunga rakstītajā, kā arī franču un vācu ekonomisti ir rakstījuši par to. Mūsu sesijas nosaukums tā tad ir uh, noturības nostiprināšana un stabilizēšana ekonomiskajā un monetārajā savienībā. Taču realitātē bieži saskaramies ar pretējo. Mums ir jādomā par to, ka pārāk uh, strikti to visu nosakot, uh, mēs neņemam vērā visus aspektus, kas ir realitātē. Ir eh, jādomā par to, kas reāli notiek eh, tirkos, kādas ir reālās vajadzības un restruktūrācija ļoti bieži var novest pie lielām problēmām ne tikai valsts mērogā, bet pat Eiropas mērogā. Mēs eh, šeit eh, varam atcerēties, piemēram, Sarkozī un Merkeles eh, Dovilas tikšanos par to, ka tas mums liecina par to, ka ļoti bieži principi neatēno realitāti un tiem taču būtu jāatēno realitāti un jā, tie būtu jāpielāgo realitātēm. Tātad automātiska. Tā, Parādu restruktūrācija nozīmētu to, ka Eiropa saskatos ar nopietnu destabilizācijas risku. Nezinu, vai tas būtu līdzīgi kā pēc eh, Dovilas eh, promenādes, eh, bet destabilizācijas risks būtu ļoti liels. Paldies. Tagad vārds nākamajam runātājam. Dimulis kungam, paldies. Es um, gribētu uh, uzrunāt uh, klātesošos uh, un vērsties pirmkārt pie godātā vicepriekšsādātā kunga Dombrovska kunga par to, ka šobrīd ekonomiskā savienība ir tikai daļēji, arī banku savienība ir tikai daļēji īstenota. Tās ir jāpadziļina un ir jānostiprina šīs savienības, eh, lai tas būtu noturīgāks pret uh, krīzēm, kas varētu turpmāk uh, parādīties. Šis ir īstais brīdis rīkoties, jo pēc tam var būt par vēlu. Tajā pašā laikā ir jādomā arī par fiskālo harmonizēšanu. Visi zina, kas notika Panamas eh, dokumentu gadījumā, par dažādiem skandāliem, ko žurnālisti atklāja, un valstis, kā arī Eiropas iestādes, eh, eh, ļoti bieži nevar prognozēt šādus pavērsienus un atklāt tos pašu saviem spēkiem. Mēs esam upuri šādai nodokļu krāpniecībai, ko veic ļoti bagāti cilvēki, tādējādi laupot mums miljoniem Eh, eiro, ko varētu ieguldīt eh, Eiropas Savienībā, eh, kas teoretiski ir legālas darbības, taču šādi melnie caurumi būtu jāizlāpa. Vēl gribētu teikt, ka ir iespējams padarīt vairāk ar mazāku naudas summu. Pēdējo gadu laikā esam saskārušies ar ļoti dažādām krīzēm, gan migrācijas krīze, gan uh, citas krīzes, un ir uh, pilnīgi noteikti jādomā par nākotnes perspektīvām, nedrīkst arī atstāt novārtā pētniecību un attīstību, kas ir būtisks balsts mūsu nākotnes perspektīvām. Piekrītu arī eh, Bulgārijas eh, priekšsādātājs kundzei. Un eh, ir jādomā arī par pašu resursiem, izmantojot uh, ieteikumus, uh, kurus esam sklausījuši no Monteja kunga. Paldies! Tagad uh, vārds. Uh, Dānijas parlamenta pārstāvē. Lielas paldies! Man ir eh, liels gods šeit būt un eh, vēlos pateikties eh, godātajiem runātājiem par teikto. Es sāku savu sakāmo tā, ka es esmu liela Eiropas Savienības fane. Esmu dzimusi augstā kara laikos. Eiropas Savienība ir demokrātijas zīme, miera zīme. Uh, progresa zīme, taču esmu nobežījusies. Tagad ir valstis, kas pameta Eiropas Savienību, ir aizvien vairāk cilvēku, kas eh, vairs nepiekrīt Eiropas Savienībai. Es par mūsu projektu uztraucos, jo es ticu mieram un demokrātijai, kas um, Eiropas Savienībai jāizteno. Un uztraucos par valstīm, kas eh, regresē tiesībās un brīvībās mums jāraugās, ko tad mēs varam darīt, lai apturētu šos procesus, kā lai piesaistēs vien vairāk cilvēku Eiropas Savienībai un kā lai veicina viņu interesi un ticību Eiropas ideāliem. Reformas, ko esam veikuši pēdējo 15 gadu laikā, ir bijušas ļoti dažādas mūsu valstī, gan uh, reformas pensionēšanās vecumā, gan darba tirgus jomā, un tas uh, ir ļāvis eh, nostiprināt mūsu finanšu sektoru un izvairīties no problēmām Dānijas eh, tautsēmniecībā. Visās valstīs vajadzētu domāt par to, kā tad mēs varētu uzlabot finanšu situāciju. Tas ir valsts līmeņa apņemšanās un eh, tajā pašā laikā arī Eiropas Savienība varētu to pāraudzīt un palīdzēt. Tāpat Dānijā ir nevienlīdzības problemātika aktuāla arī geogrāfiski. Līdz ar to valstu līmenī ir svarīgi pievērsties arī šiem jautājumiem. Uzskatām, ka pašai valstī ir jādomā par šīm problēmām. Paldies! Vārds vicepriekšsādātājiem Dombrovska kungam lūdzu. Liels paldies priekšsādātāju godātajiem parlamentu locekļi. Vispirms es vēlētos pateikties par eh, atbalstu mūsu darbam pie Banku Savienības un Kapitāla tirgus Savienības noslēgšanas. Tā ir prioritāte arī Eiropas komisijai, un es domāju, ka mēs varēsim nonākt pie taustāmiem rezultātiem eh, pavisam drīz šajā jomā. Runājot par jautājumu par to, kāds būs laika grafiks lēmumu pieņemšanai, es domāju, ka Monetārās savienības padziļināšanas jomā mums ir eh, vairākas, eh, vairāk punkti. Eirosamits eh, jūnijā, kas ir paredzēts, kad mēs plānojam jau iezīmēt m, mm, turpmākos soļus kopš decembra attiecībā uz vienošanos un pakotnes padziļināšanu. Un tad mums būs samits arī 2019. gada mājās, biju. Uh, kur mēs ceram, ka būs eh, iespēja izdarīt secinājumus par to, kāda būs Eiropas nākotne. Vismaz šī sasaukuma laikā. Tātad mēs esam paredzējuši vairākus būtiskus eh, pasākumus turpmākajos mēnešos. Un tad eh, bija jautājumi par Eiropas Savienības budžetu un budžeta prioritātēm, Eiropas Savienības budžeta apmēru. Uh, Patiesi, kā zināt, tad Eiropas komisija nesen nāca klajā ar savu ieguldījumu diskusijās par to, kāds būs, kā izskatīsies nākamā daudzgada finanšu schēma. Mēs arī uzskatām, ka pienākuši būtiski izaicinājumi, kas nāk no Brexit, jo nu Brexit atstāja pamatīgu robu budžetam. Tad nu mums ir kas jādara vairāk attiecībā uz šo vienu procentu no nacionālā kopienākuma. Mums tas ir jāmaina, ir jābūt lielākam šim skaitlim, un mums ir jārisina šis Brexit atstātais robs budžetā, jārisina eh, šīs jaunās eh, prioritātes, ir jāreprivatizē šīs eh, izdevumi, jāpārskata, un jāraugās plašākā kontekstā uz Eiropas budžetu. Līdz ar to komisija raugās šajos abos virzienos gan. Uh, Attiecībā uz pašu resursiem ir plāns arī nākt klajā ar idejām par potenciālo jauno ideju par pašu resursiem. Tad bija jautājums par automātisko valstu parādu restruktūrizēšanu. Ja paraudzīsties uz Eiropas komisijas priekšlikumiem, tad redzēsiet, ka Eiropas komisija nepiedāvā šāda veida mehānismu Protams, mēs apzināmies, ka šādas diskusijas notiek. Mēs uzskatām, ka šādas diskusijas būtu jārisina ļoti piesardzīgi un neapdraudot finanšu stabilitāti un neaizmirstot iespējamos negatīvos efektus. Mūsu mērķis ir pastiprināt EMU eh, e mm, eh, noturību. Un tad bija jautājums par eh, nodokļiem Vairāki runātāji tam pieskārās, mm, kā jau tika teikts, Eiropas komisija pilnībā piekrīt jūsu teiktajam nodokļu jomā mums ir daudz darāmā. Mēs patiesībā esam pat panākuši diezgan būtisku progresu pēdējo gadu laikā attiecībā uz eh, direktīvu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, arī pastiprināt noteikumus par izvairīšanos no nodokļu nomaksas pateicoties informācijas apmaiņai starp dalību valstīm un arī uh, ar trešajām valstīm, īstenojot OECD iniciatīvu, lai cīnītos pret eh, nodokļu bāzes eh, eroziju un eh, peļņas pārvirzi un arī PVN mm, jautājums, kur cīnāmies pret PVN krāpšanu, to starp starptautiskā līmenī, ar kur saskaramies Un arī mūsu pro, priekšlikums par ziņošanu pa valstīm. Mēs piedāvājam kom, uh, kopīgu uzņēmumu nodokļu bāzi. Drīz nāksim klajā ar priekšlikumu par digitālajiem nodokļiem uzņēmumiem šajā jaunajā digitālajā laikmetā. Un tad nu, patiešām um, Nodokļu jomā mums ir ļoti intensīvi plāni, mums ir jāīsteno šis princips, ka nodokļi tiek maksāti tur, kur notiek reālā ekonomiskā darbība. Un visbeidzot, paldies par um, komentāriem attiecībā uz um, dalību valstu lomu pastiprināšanu, to starp Nacionālo parlamentu valdību lomu pastiprināšana, lai būtu saprātīga ekonomiskā un uh, fiskālā politikas veidošana. Tas tad nu ir jāuzsver, ka mums ir jāuzlabo institucionālais mm, satvars uh, arī ES līmenī, lai ir instrumenti, bet uh, to, ar, ar to nevar aizstāt saprātīgu fiskālo un makroekonomiskās politikas pār, plānošanu nacionālajā līmenī. Lielas paldies! Lielas paldies vicepriekšsēdētāju Dombrovski par jūsu apņemšanos un pirms uh, uh, kafijas pārtraukuma trīs uh, runas Pēriča kungs no Horvātijas uzstāsies pirmais. Thank you for your, uh, for your attention. Paldies par jūsu uzmanību, saka Peričas kundze. Važno i za Hrvatsku. Ekonomikas un monetārās savienības padziļināšana Horvātijai ir ļoti svarīga. Mēs vēl neesam mēs. Uh, Eirozonas locekli, bet um, kā jau tika norādīts, tad um, Eirozona ir Horvātijas strateģiskais mērķis, ka Horvātijas valdība un um, valsts banka ir prezentējušas stratēģiju eiro ieviešanai. Tas saistās arī ar publiskajām debatēm, kas šobrīd notiek uh, Horvātijā, un mērķis ir apzināt uh, ieguvumus, pievienojoties Eirozonai, kādus uzjutīs pilsoņi. Horvātija ir izpildījusi visas prasības, lai pievienotos Eirozonai, un šī iemesla dēļ mēs eh, uzskatām, ka ļoti svarīgi ir priekšlikumi par eh, ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanu un arī Eiropas monetārā fonda izveidi, un palielinot arī uh, fondus programmām, atbalstot struktūrālās reformas un arī ieviešot finanšu atbalstu valstīm, lai tās varētu veikt nepieciešamos reformas un lai varētu pievienoties Eirozonai. Treškārt, mēs atbalstam jauno instrumentu, kas atbalsta struktūrālās reformas. 2017. gada jūnijā Horvātijai izdevās no, vairs nebūtu šajā pārmērīga deficīta situācijā. Mūsu mērķis ir sasniegt konverģenci ar eirozonu un novērst makroekonomisko disbalansu. Šajā kontekstā mēs īpaši atbalstam pilotu fāzi periodā līdz 2020. gadam jaunajā atbalsta mehānismā, kas paļa, ļaus dalību valstīm uh, izmantot pastāvošās rezerves no ESU fonda un pēc 2020. gada tad eh, tā būs daļa no turpmākās finanšu perspektīvas, kas šobrīd eh, ir mm, nesaistīta ar, e, kas ir atsevišķi ESU fondiem. Paldies! Nākamais runātais ir Pavāri Makī no Somijas parlamenta. Vārds jums! Micro, please. Kiitos, arvoisa puhemies. Puhemies. Paldies, priekšsēdētāja kungs, Tajani kungs. Jūs runājāt par to, ka pilsoņiem būtu jāpaļaujās uz Eiropas Savienību, tai jāuzticas. Tas ir ļoti svarīgi. Uh, jo krīzes laikā mēs redzējām, ka šī uzticība mazinājās. Tomēr jābūt uzticībai arī lēmumu pieņemšanai nacionālā līmenī. Tas saistās ar bezdarbu, ar budžeta samazinājumiem. Un šādos gadījumos cieš šī uzticība. Kā tad mēs to varētu pastiprināt? Mums ir jāatrisina šīs problēmas, jā. Jā Atbild uz jautājumu, kāda ir Eiropas Savienības um, centrālās bankas loma, lai pastiprinātu investīcijas, un tad, kad mēs domājam par um, Eiropas um, centrālo banku, tad tās loma ir visai vāja. Tomēr to vajadzētu iesaistīt ekonomiskās izaugsmas pastiprināšanā. Tad vēl Eiropas ekonomikas politika ir likusi samazināt valstu budžetus, tas ietekmē neaizsargātās grupas, un to redzam arī Somijā. Un viss eh, bagātākās maisaimniecības eh, saņem nodokļu atlaides. Savukārt eh, bezdarbnieki, studenti, viņiem pabalsti tiek samazināti, viņi to izjūt visvairāk. Tāpat ir jāskarās un jārisina sociālais dempings um, algu dempings, lukslīgs, Panamas dokumenti, krapšanās ar um, nodokļiem. Un pat Eiropas Savienības ietvaros ir eh, šīs finanšu nodokļu pārdīzes, un Eiropas Savienība to nevar pieļaut. Šīs eh, labklājīgās valstis Eiropā to nepieņem. Dombrovska kunga runā saskatījām pozitīvas lietas saistībā ar rīcību attiecībā uz uzņēmumu nodokļiem un fiskālajām paradīzēm. Lielas paldies! Nākamais runātājs ir Kristos Staikūras no Grieķijas parlamenta. Vārds jums. Leaders with delays, compromise. Paldies, priekšsarētāji, izskatās, ka uh, ir izdevies izvest Eiropu ārpus krīzes, kaut, kaut arī ar augstām izmaksām, tā skaitā sociālajā jomā. Šobrīd ir dem, demokrātiskās problēmas, demografiskās problēmas, bēgļu krīze, Brexit, finanšu stabilitāte. Jādomā par monetārās politikas virzību. Kolektīvai atbildēji būtu jābūt noturīgāka, konkurētspējīgāka, efektīvāka un kvalitatīvāka Eiropa. Uh, ar pastiprinātu solidaritāti, padziļinot un stiprinot ekonomikas un monetāro savienību, labāku ekonomisku koordināciju, izmantojot eh, resursus, lai risinātu nevienlīdzības problēmas, ilgtermiņa ekonomikas pārvaldības uzlabošanai. Ir nepieciešams īstenot atbildīgas fiskālās politikas, ņemot vērā ekonomisko ciklu jāpieņem reāli sasniedzams fiskālos mērķus un jāuzlabo publisko finanšu struktūru, samazinot nodokļu slogu un labāk kontrolējot izmaksas, pretēji tam, kas tiek īstenots Grieķijā. Konsekventas struktūrālās reformas uzlabos konkurētspēju. Ekonomiskā noviržu mazināšana balstoties uz stabiliem principiem, banku savienības pabeigšana – un pilnvērtīgi kapitāla tirgus savienības izveide palīdzēs arī atjaunot likviditāti. ESM ir jāpārveido Eiropas valūtas fondā kā fiskālas stabilizācijas mehānismu ar pietiekami aizdošanas un aizņemšanās spējām, izstrādājot jaunus finanšu instrumentus. Paldies! Thank you very much. The... Paldies! Tālāk Gabriela Kretū no Rumānijas senāta. Paldies, priekšsēdētāji, darbie draugi! Mums vēl nav vienotās valūtas. Mums ir kopīga valūta. Teritorijā, kur ir lielas atšķirības, tas ir kā sūklis, kas uzsūc eh, vērtības un nodrošina apmaiņu starp eh, bagātākiem un trūcīgākiem reģioniem. Bet, ja mēs uh, uzlabosim šo situāciju, samazinot nevienlīdzību, īstenojot eh, kohēzijas un konverģences politiku. Mēs pieredzam paradigmas maiņu no solidaritātes uz valstu atbildību, bet valsts atbildība nevar būt lielāka par valsts spēju iejaukties un kontrolēt rezultātus kontrolēt šīs intervences rezultātus. Kā, tā kā dalība valstis jau ir nodevušas daļu no kompetencijām Eiropas līmenī, tad mums ir nepieciešama Eiropas intervences instrumenti tā vietā. Solidaritātes instrumenti joprojām ir vāji. Kopējo risku uzņemšanās un sadalīšana savā starpā joprojām pietrūkst vienotajā tirgū. T tā vietā tiek runāts par dažādām idejām. Grupa ekonomistu vēlas drošas Eiropas obligācijas. Tas, tie ir tie eh, finanšu instrumenti, kas eh, īstenībā izraisīja finanšu krīzi ar augstākas eh, un zemāka riska daļām tajos. Mēs redzam situāciju, ka Māstrīts kritēriji netiek ievēroti. Krīze ir parādījusi, ka valstis, kas ievēro šos kritērijus, netiek aizsargāts un ir cietušas negatīvu ietekmi nepelnītā līmenī. Mūsu Spānijas un īrijas e, draugi var to apliecināt. Tie, kas nepieturējās pie striktajiem kritērijiem, vieglāk tika galā ar krīzi. Tas pierāda, ka mēs esam īstenojuši nepareizu politiku. Iespējams, ka maksājuma bilance ir daudz svarīgāka. It īpaši ņemot vērā to, ka pārpalikums vienam nozīmē deficītu citam. Ir jāpievērš lielāka uzmanība privātajam sektoram. Tā augstais parādu līmenis un privātu investīciju struktūra kā mēs to esam pieredzējuši pagātnē, var izraisīt krīzi. Paldies! the... Pēdējais runātājs pirms kafijas pauzes. Skopašeka kungs no Čehijas, lūdzu. Ďakujem pekne za slovo. Téma... Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mēs apspriežam priekšlikumus par Eirozonas stiprināšanu un tās stabilizēšanu. Tomēr Jāsaka, ka daudzi no šiem priekšlikumiem tikai palielinās e, šo bezatbildīgas rīcības risku. Mēs esam pieredzējuši, ka e, Eiropa tiek sadalīta divās daļās. Dažām valstīm ir e, stabils finanšu, stabila finanšu sistēma, citām ir problēmas. Un tad, kad nāca krīze, tām ka, valstīm, kas bija izvairījušās no problēmām, viņas bija spiests palīdzēt pārējām un tas ir skaidrs piemērs bezatbildīgai rīcībai. To, to mēs īpaši skaidri redzam arī banku sektorā, un man ir bail, ka banku savienībā kopīga riska uzņemšanās nozīmētu to, ka daļu apdraudēs nepieciešamība glābt citas valstis. Kaut arī pašiem finanšu sistēma būs stabila. Čehijā banku sistēma ir droša un stabila. Esam veikuši īpašu restruktūrizāciju, bet to īstenojām paši. To īstenoja Čehijas iedzīvotāji, uz saviem pleciem iznesa. Manuprāt, divu ātrumu Eiropa īstenībā nemaz nav tas sliktākais variants. Tā nav sliktākā ideja. Mēs redzam, ka šobrīd ir atšķirīgs integrācijas līmenis Eiropas Savienības dalību valstīs. Runājot par nodokļu harmonizēšanu, nedomāju, ka tā ir laba ideja, jo Eiropas Savienībā vienmēr būs valstis, kuras mēģinās mazināt nodokļu likmes. Un vienmēr būs tās valstis, kuras eh, labāk izvēlēsies augstākas likmes. Līdz ar to tas ir atkarīgs no dalību valstīm, kuru pieeju tās vēlas. Kopumā domāju, ka situācija uzlabosies un izaugsme būs. Paldies! Pārējie deputāti un pārstāvji, kas ir pieteikušies runāt, varēs uh, runāt nākamajā debašu daļā. Tagad uh, kafijas pauze un darbu atsāksim 11. un debatēsim par parlamentu lomu. Uh, labu veiksmi un paldies visiem!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

the mic. Gentlemen, please be so kind to take your... Dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet vietas. Because coffee break is always the most important point. Kofijas, eh, kafijas pauze vienmēr ir svarīgākais punkts mūsu darba kārtībā. Tas ir Eh, ļoti svarīgs posms kontaktu veidošanā, bet tagad vajadzētu atgriezties pie parastās darba kārtības. Eh, eh, esiet sveicināti vēlreiz visi Nacionālo parlamentu pārstāvi, mūsu Eiropas parlamenta deputāti un, ja atļausiet, pāriešu uz poļu valodu. Tož, paņi, panovie, dzisiejša poranna. Dāmas un kungi, kolēģi. Šodienas plenāra sesija koncentrēsies uz pašreizējiem un iespējamiem risinājumiem saistībā ar Eiropas stabilitātes mehānismu. Mēs šobrīd strādājam pie šīm jautājumiem Eiropas parlamentā, tāpat to dara arī Eiropas komisija un padome. Tātad visi strādā pie Eiropas stabilitātes mehānisma, jo tam noteikti vajadzētu palīdzēt nodrošināt stabilitāti visā finanšu sistēmā nodrošināt arī izaugsmē Eiropā. Ir ļoti svarīgi apspriest to, kādā veidā valstu parlamenti var palīdzēt sniegt savu ieguldījumu šajā procesā, un arī to, kā tas darbs, kuru mēs veicam šeit, var palīdzēt rast risinājums nacionālajā līmenī. Mums ir nepieciešama arī laba vispārējā izpratne šajā jautājumā, tāpēc ir arī pieņemts lēmums šodienas debates koncentrēt uz Eiropas stabilitātes mehānismu, ESM. Protams, ka mēs runāsim arī par ekonomikas monetāro savienību, īpašo stabilitātes mehānismu un tā vietu Eiropas tiesību sistēmā, lai tas tiktu viendabīgi piemērots. Un pilnīgai izpratnē mums nepieciešams ieguldījums no jūsu puses. Un ir nepieciešams šo informāciju arī nogādāt līdz iedzīvotājiem. Tā ir mūsu loma Eiropas parlamentā, bet arī jūsu loma valstu parlamentos. Vairāk vai mazāk 90 minūtes, pusotra stunda mums tātad šai daļai noteikumi kā notiks izteikšanās šajās debatēs. Mēs vēlējāmies nodrošināt, lai pēc iespējas lielāks skaits no valstu parlamentu deputātiem var izteikties. Protams, ka laiks ir ierobežots un vēlamies, lai izsakās pēc iespējas vairāk cilvēku, tāpēc aicinu ievērot laika ierobežojumus. Divas minūtes maksimums. Ārkārtas gadījumos atļaušu trīs minūtes. Tātad secība šāda. Divi runātāji no nacionālajiem parlamentiem, pēc tam viens no Eiropas parlamenta. Ekrānā redzēsiet pulksteni. Man ir arī āmurīts šeit labajā rokā, to es arī izmantošu, lai brīdinātu jūs par to, ka jums atvēlētais laiks ir noslēdzies. es un Stojānavas kundze, kura pārstāv Bulgārijas prezidentūru. Es savukārt esmu vicepriekšsēdētājs, kurš atbildīgs par sadarbību ar nacionālajiem parlamentiem. Mēs abi būsim līdzpriekšsēdētāji šajā daļā. Ir paredzēta arī ievadu uzrunas no pazīstamiem cilvēkiem jums. Pirmais būs Roberto Gotjeri. Tāpēc sāksim darbu. Un pirmai došu vārdu manai līdzpriekšsarētāji eh, Stojanovs kundzei. Paldies, priekšsarētāji. Liberāts kungs, Eiropas parlamenta vicepriekšsēdētāji un mm, mūsu namatēvs šai sesijas daļā godātie Eiropas parlamenta deputāti, Nacionāla parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Bulgārijas prezidentūrai sākoties, mēs apņemamies strādāt pie spēcīgākas un demokrātiskākas Eiropas Savienības izveides, strādājot pie ekonomikas un monetārās savienības, jeb EMS padziļināšanas. Mēs uh, nedrīkstam aizmirst par to, ka ir jāņem vērā arī to valstu intereses, kuras neatrodas Eirozonā. Es būšu līdzpriekšsēdētāji šajā darba sesijā. Runāsim par pāreju no Eiropas stabilitātes mehānismu uz Eiropas valūtas fondu un kāda ir parlamenta loma šajā procesā. Stabilitātes mehānisms bija svarīgs krīzes laikā. Ar to tika sniegts papildu finanšu atbalsts Eirozonas valstīm, kuras saskārās ar problēmām. Tagad šis mehānisms tiks pārveidots par Eiropas valūtas fondu. Tās dalībvalstis, kuras pašas nav Eirozonā, tām būs jāsadarbojas aktīvāk ar Eirozonas valstīm. Ņemot vērā Eirozonas kapacitāti, Eiropas valūtas fondam ir nepieciešama eh, aizņemšanās un aizdošanas kapacitāte. Tieši tādēļ ir jārunā par šī Eiropas valūtas fonda institucionālo struktūru un par to, vai šajā procesā nevajadzētu lielāku lomu atvēlēt Eiropas parlamentam un nacionālajiem parlamentiem saistībā ar parlamentāro uzraudzības pienākumu. Tā varētu būt iespēja nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentiem spēlēt savu būtisko lomu ekonomikas pārvaldībā Eiropā. Īpaši uzsvars ir liekams uz subsidiaritāti un samērīgumu. Tāpēc aicināšu jūs izteikties tieši par šiem tematiem, jo tas ir svarīgi arī debatēs par Eiropas, Savienību nāko, Eiropas Savienības nākotni kopumā. paturot prātā to, ka mēs uzklausīsim jūsu komentārus un um, visu sesiju vadīšu es ar Liberatsku kungu kopā. Un pirmais uzstāsies Roberto Gotjērī. Viņš ir ekonomikas un monetāro lietu komitejas priekšsarētājs Eiropas parlamentā. Paldies priekšsarētājiem! Nav nekādu šaubu, ka padziļināts krīzes pārvaldības kapacitātes ir eh, nepieciešamais elements ekonomikas un monetārajā savienībā. Un šajā ziņā mēs atzinīgi vērtējam priešlikumu padomus regulai par Eiropas eh, valūtas fonda izveidi. Pats nosaukums jaunajam ESM veidam ir mazliet maldinošs, jo pie, tās pienākumiem nav nekādas saistības ar monetāro politiku, kas ir ECB ekskluzīvā kompetence. Un tas nav arī īsti tuvu starptautiskajam valūtas fondam. Mēs zinām, ka komisija ierosina saglabāt līdzinējo ESM struktūru, izmantojot e, kredīti institūciju rekapitalizācijas e, iespējas un arī atbalsta sniegšanas funkcijas. Līdz ar to ir ierosināts to saukt ir iespējams par Eiropas stabilitātes fondu. Nu, nosaukums nav tas svarīgākais. Komisijas priešlikums izskatās labi pārdomāts, ir ieviesti uzlabojumi ESM, vienlaicīgi saglabājos pašreizējās komisijas kompetences saistībā ar ekonomikas politikas koordināciju un daudzpusējo uzraudzības procesu. Tas ir pozitīvi, jo kompetenču pārklāšanās būtu ne tikai neatbilstoši Eiropas Savienības līgumam, bet arī pretproduktīvi. Līdz ar to ir ļoti svarīgi izvairīties no tā, ka jaunajam ESM tiktu uzticēta loma veikt to analīzi, ko Startautiskais valūtas fonds veids saskaņā ar savu ceratā pāntu konsultāciju pienākumu. Ir svarīgi paredzot automātisku parādu restruktūrizāciju, kā atbalsta saņemšanas priekšnosacījumu, izslēgt šo pieeju, jo tas nopietni ietekmētu finanšu stabilitāti un tādējādi būtu pilnīgi pretēji ESM mandātam, kā tas ir paredz, paredzēts e, Eiropas Savienības līgumā. Šeit daži ierosinājumi no zinātniekiem nav nemaz tik e, pozitīvi. Diemžēl uh, politiķi un centrāli banķieri īsti nav izpratuši visus aspektus. Es atzinīgi vērtēju uh, Francijas finanšu ministra Bruno Lemēra izteikums attiecībā uz šo jautājumu. Tomēr vissvarīgākais eh, elements šajā komisijas priekšlikumā ir jaunā ESM iestrādāšana Eiropas Savienības tiesiskajā ietvarā atbilstoši 352. pantam Eiropas Savienības eh, līgumā. Līdz ar to tādējādi tiktu saglabāta iespēja vēlāk ESM piešķirt papildu uzdevumus vai pienākumus pēc tam, kad būs notikusi integrācija Eiropas Savienības tiesiskajā ietvarā tad nākotnē būtu vienkāršāk arī iestrādāt Eiropas Savienības budžetā makroekonomikas stabilizācijas funkciju, sniedzot atbalstu, piemēram, izmantojot ESM. No parlamenta perspektīvas, pievēršoties eh, konkrētajam mūsu diskusiju tematam, ir vērts atzīmēt, ka atšķirībā no starpvaldību procedūras 352. panta procedūra, saglabājot eh, vienbalsīgumu principu dalību valstu līmenī iesaistīs šajā procedūrā gan Eiropas parlamentu, gan Nacionālos parlaments un nodrošinās nepieciešamo caurskatāmību un atskaita atbildību gan nacionālajā, gan Eiropas līmenī. Kā jūs zinat, 5. un 6. pāns komisijas priekšlikumā ievieš normas, kuru mērķis ir veicināt parlamentu atbildību saskaņā ar tiem Eiropas parlamentam, eh, padomei, komisijai un nacionālajiem parlamentiem reizi gadā būs jāsaņem ziņojumi. Un būs eh, arī tiesības eh, uzdot rakstis jautājums un izsaukt rīkotāju direktoru uz uzklausīšanu. Līdz ar to 352. panta uh, tā saukto elastīgumu klauzulas izmantošanu. Tur ir nepieciešama piekrišana no padomas un Eiropas parlamenta. Da, daži saka, ka Eiropas parlaments tādējādi cīnās par varu, bet tas neatbilst patiesībai. Mēs labi apzināmies, ka ESM resursi nāk no dalību valstīm. Un tieši šī iemesla dēļ tas ir tikai vienīgi pamatoti, ka valstu valdībām ir izšķiroša loma uh, šīs struktūras pārvaldībā, tieši tā, kā to paredz komisijas priekšlikums. Līdz ar to es ceru, ka atbilstoši jaunās valdības koalīcijas līgumam, programmai, ESM ir jāiestrādā Eiropas Savienības tiesību ietvarā, un mēs būsim vienoti atbalstā, nepalaižot garām iespēju spērt izšķirīgu soli uz priekšu, lai uzlabotu pārvaldības ietvaru. Paldies! Благодаря ви, господин Голтиери. Paldies, Valtieri kungs. Tagad došu vārdu nākamajam runātājam. Norberts Brakmans, Vācijas ministrāka budžeta komitejas pārstāvis dāmas un kungi, godātie kolēģi. Jautājums par to, kāda ir parlamentu loma šai procesā, vēlas koncentrēties uz trim lietām. Pirmkārt, Eiropas komisija pieņem, ka viņu priešlikums no 6. decembra var tikt īstenots bez Eiropas Savienības līguma grozīšanas. Es to uzskatu par ļoti problemātisku pieņēmumu. Komisijas priešlikums, manuprāt, pārkāpj ierobežotā pilnvarojuma principus. Tas jau parāda to, par ko iet runa. 80 miljārdi eiro, kas ir jāiemaksā SM ar 500 miljārdu aizdošanas spējām. Es neteiktu, ka tas ir ierobežots pilnvarojums, bet ļoti pamatoti ir runa par eh, Eiropas, eh, par Eirozonas glābšanu. Vācijā notiek ļoti aktīvas diskusijas par šo jautājumu. Juridiskie atzinumi ir konstatējuši, ka 352. pāns uh, līgumā par Eiropas Savienības darbību nenodrošina pietiekamu juridisko pamatu. Svarīgāks par juridisko aspektu ir politiskais aspekts. Vai mēs Eiropu un Eirozonu varam ilgtermiņā regulēt divējādos uh, līmeņos? pielāgojot Eiropas Savienības tiesisko ietvaru, ir jāņem vērā izaicinājumi. Tas nav viegli, bet kāda ir alternatīva? Lai ESM kļūtu par Eirozonas valūtas fondu, vai tas nenovedīs pie divu ātrumu Eiropas? Vai divas, ātru, divu ātrumu Eiropa nav saistīta ar pārāk lielu atkarību? Līdz ar to mēs domājām, ka ir jāsāk līguma grozījuma procedūra. Visiem nacionālajiem parlamentiem ir jāapzinas un aktīvi jāstrādā pie šī jautājuma, jo tikai jūs varat izveidot tik milzīgu un svarīgu iestādi kā Eiropas valūtas fonda. Tas budžets pārsniegs Eiropas Savienības budžetu Un tikai jūs varat to leģitimizēt. Ja tas e, tiek mēģināts nostiprināt sekundārajos tiesību aktos, es, es domāju, ka 2019. gadā cilvēki Eiropā vairs nepieņem šādu pieeju, un nevaru iedomāties, ka nacionālajie parlamenti arī akceptēs ko tādu. Es, protams, varu runāt tikai par Vācijas parlamentu. Mēs katrā ziņā aktīvi nepiedalīsimies šādā pieejā. Otrakārt, Eiropas komisijas cerība, ka dalību valstis būs gatavas nodot būtiskas pilnvaras Eiropas Savienības līmenī un tā vietā apmierināsies ar atskaita atbildību. Tas viss balstās uz nedrošiem pamatiem. Ir jāņem vērā arī aizņemšanās spējas un nacionālās, un um, tas, eh, šīs spējas ir jāņem vērā arī nacionāla līmenī. Vācija 2017. gada oktobrī piekrita tam, ka ESM būs eh, atbalsta sniedzējs Eiropas noregulējuma fondam vienotajam. Tomēr eh, arī valūtas fonda gadījumā ir jārunā par atbildību bet galu galā dalību valsts ir tās, kas būs atbildīgas. Tādēļ nacionālajiem parlamentiem ir jābūt gala vārdam attiecībā uz līdzekļu izmantošanu, kas ir iemaksāts šādā valūtas fondā. Vācijā ir arī sava īpatnība. ESM padomē Vācijas pārstāvis ir saistīts ar kvalificētu vairākumu lēmumu pieņemšanu Vācijas parlamentā. Līdz ar to Vācijas pārstāvis padomē nevar pieņemt lēmumu bez parlamenta atļaujas. Vācijas sat, uh, konstitucionālā tiesa ir apstiprinājusi savā nolēmumā šādu pieeju. Līdz ar to pat no konstitucionālā viedokļa neviena Vācijas valdība šo saikni starp ESM un nacionālajiem likumdevējiem nevar mazināt. Līdz ar to jau izējot no šī pieņēmuma, komisijas priešlikums, kur finanšu atbalsts tiktu sniegts balstoties uz valūtas fonda lēmuma bez padomes iesaistīšanas, nebūtu īstenojams. Treškārt, Vācija vēlas veicināt ESM tālāku pārvēršanu par Eiropas valūtas fondu. Eiropas valūtu fonds var būt efektīvāks nekā Eiropas komisija uh, attiecībā uz budžeta disciplīnas ievērošanu dalību valstī uz, un arī priekšlaicīgi informēt par iespējamām problēmām. Un varētu izmantot arī kaut ko līdzīgu kā ceturtā panta procedūra, ko izmanto Starptautiskais valūtas fonds. Līdz ar to līdzinējā trojka Eh, Eiropas komisijas starptautiskais valūtas fonds, eh, to varētu aizstāt tad ar Eiropas valūtas fondu. Bet tai ir jābūt neatkarīgai struktūrai, kas nebūtu pakļauta Eiropas komisijai, bet līdzīgi kā Eiropas centrālā banka vai Eiropas investīcija banka, kā paralēla struktūra. Tikai šāda struktūra var būt atbildīga par budžeta uzraudzību un Arī tur ir pa nacionālajiem parlamentiem sava loma. Galu galā Eiropas Savienības padomē ir jāpieņem galu galā šis lēmums. Bet ar šādu struktūru būtu pilnīgi skaidrs, kur beidzas analīze un kur sākas politiskais process. Paldies! Благодаря. Paldies. Bratmana kungam un Tagad es gribētu dot vārdu Albukerkas kundzei, kas ir Eiropas lietu komitejas eh, pārstāv no Portugāles parlamenta. Paldies, priekšsādātāji! Labdien! Šīs eh, diskusijas kontekstā ir svarīgi atcerēties to, ka finanšu krīze, kas sākās 2007. Eh, gadā, pārveidojās par eh, valstu parādu krīzi, un eh, tas eh, smagi skāra daudzas Eiropas valstis, gan tās, kas bija Eirozonā, gan nē. Un šī krīze, kas bija ārkārtīgi nozīmīga, atklāja tās vājās vietas, kas uh, Eiropā bija jau agrāk. Tas bija kā lakmus papīrītis. Uh, mēs varējām konstatēt, ka bija valstis, kas varēja eh, risināt šīs problēmas. Bija arī sarežģītā gadījuma. Katrā ziņā mēs varam mācīties no tā, to, ka grūtības par kurām jau runāja iepriekšējie runātāji, ir ļoti dažādas. Taču galvenokārt tās sakņojas ļoti lielajās atšķirībās starp um, Eiropas Savienības um, dalībvalstī. Labākus rezultātus mēs varētu sasniegt, ja mēs varētu rīkoties ātrāk, nekavējoties. Tātad ir daudz mehānismu, kas būtu jāuzlabo, un komisija ir ievērojusi savu pienākumu nākt klajā ar priekšlikumiem, ir noteikts eh, konkrēts laika grafiks un raudzīsimies, vai tas eh, tiks ievērots. Eiropas eh, stratēģija balstās uz iestāžu noteikumiem, uz likumiem, lai tik nodrošināta pārskata atbildība Eiropas pilsoņu priekšām. Un šobrīd, runājot par ESM un Eiropas valodas fondu, ja neskait jautājumu, kas skar pašu nosaukumu, kas var mūs maldināt, tas mums liek domāt par jautājumiem, kas skar šo iestāžu struktūru un atbildību pilsoņu priekšām. Es gribētu uzsvērt to, ka ir ļoti liela uh, loma šādai uh, daudzpusējai kontrolai, kas uh, ir šīs uh, struktūras pamatām. Un mums ir jādomā par to, kas tad ir bijuši šie krīzes cēloņi. Gan Erabrukā, gan Ekofītam pēdējos uh, gadus ļoti daudz ir runāts par šo vairāk kārt uh, pieminēto banku savienību, un tas ir uh, jautājums, kas skar dažādu veidu bažas, risku samazināšanu, un, protams, riski šeit ir ļoti dažādi, Tajā pašā laikā ir jāsaprot tas, ka centrālajā līmenī pieņemtie lēmumi ir lēmumi, kas skar iedzīvotājs katrā dalībvalstī individuāli un ir nepieciešams eh, cilvēku atbalsts. Mēs eh, šobrīd eh, varam redzēt vairākas ievirzes, kas eh, eh, eh, liecina par pozitīvu attīstību, taču es domāju, ka nedrīkst aizmirst arī par riskiem un nevajadzētu gaidīt jaunu krīzi, kas liktu mums sasparoties un ātrāk noslēgt šos jautājumus par Banku Savienības pabeigšanu. Es uzskatu, ka komisija un komisijas priekšlikums ir līdzsvarots, sabalansēts, Parlamentam būtu jāiesaistās aktīvāk, protams, taču es gribētu atgādināt to, ka daudz, kas, kas tieši skar cilvēku iesaisti, pilsoņu iesaisti, būtu jātīst tieši dalībvalstu līmenī, jo tieši dalībvalstis ir eh, tās, eh, kas virza uz priekšu šo sarunu un kas var paskaidrot cilvēkiem, kādēļ tas vai cits process ir nepieciešams, un tajā pašā laikā nedrīkst aizmirst uh, fundamentālo lomu, kāda ir valdībām, kas uh, nereti nobeļ vainu uz Eiropas Savienību. Valdības nereti tātad vaino Eiropas Savienību dažādu lēmumu pieņemšanā un uh, tādējādi kaitē Eiropas Savienības tēlam līdz ar to vairojot eiroskepsi. Tāpat būtu jādomā par šo parlamentu lomu, tātad, eh, kas ir starpnieks starp ES iestādēm un cilvēkiem, un kas var vai nu uzlabot iedzīvotāju iespēju par ES, vai tieši otrādi to pasliktinātu. Nedrīkstam aizmirst to, ka krīze varbūt ir jau aiz muguras, vismaz vissarežģītākā daļa, bet nākotne var nest vēl citas krīzes, tādēļ ļoti rūpīgi jāsagatavo stratēģijas un aizsardzības mehānismi visa neaizsargātākajiem no mums. Благодаря ви, госпожо Uh, Albuquerī. Paldies uh, Albuquerkas kundzei. Tagad atkal došu vārdu Liberātska kungam, lai viņš turpina uh, vadīt un moderēt debates. Paldies! Stojanovas kundze, es vēlētos jums atgādināt par to, ka šeit ir tādas rozā veidlapas, aizpildiet tās un iesniedziet tās mums, te tomēr runā par ļoti svarīgu brīdi. Un mēs runājam par šo pāreju no Eiropas stabilitātes mehānismu uz Eiropas monetāro fondu un kādai būtu jābūt parlamentu lomai. Uzklausījām Roberto šo būtisko runu. Uzklausījām Bekmana kunga atbildi un arī Albukerkas kundzes reakciju. Un tagad jautājums ir nevis par to, vai veikt šo pārēju, bet kā to darīt, ja mēs vēlamies gūt panākumus. Es domāju, ka mums ir izdevies uh, veikt labu sagatavošanos šīm debatēs. Un pirmā runātāja Fabiena Kārlēna. Viņa ir um, atbildīgās komitejas uh, vicepriekšsēdētāja no Francijas. Paldies, Liberācka kungs, par doto vārdu. Man ir divi komentāri. Ja atļausit, es esmu senatore Senāta finanšu komitejā. Pirmais komentārs ir par Eirozonu un par nepieciešamību padziļināt ekonomikas uh, politiku koordināciju Eirozonā, tajā pašā laikā respektējot Stojanovas kundze, uh, tās valstis, kas nav Eirozonā. Es vēlētos uzdot uh, jautājumu, vai tomēr nebūtu labāk skaidri atbalstīt budžeta izveidi tieši Eirozonai tādu autonomu budžetu vēl be, bez atsevišķas budžeta pozīcijas izveids. Un tad uh, nākamais komentārs. Jūs priekšsēdētāji kungs norādījāt uz to, ka mm, šobrīd mums ir jārunā par parlamentu lomu. Mēs esam ārkārtīgi gandarīti par iespēju būt šeit, tikties ar kolēģiem. Es jau trešo reizi piedalos, piedalos šāda veida pasākumā. Tomēr es teiktu, ka mums būtu jātiekas pat vēl biežāk jo šāda veida koordinācija ir ārkārtīgi svarīga starp valstu ekonomiskajām politikām un Eiropas līmeņa ekonomikas politikām. Te ir arī jautājums par to, kā mēs e, aizstāvam Eiropas e, politiku. Albukerkas kundze par to runāja pirms brīža. Mums visiem ir jānes tālāk Eiropas stratēģijas, kas taču galu galā ir mūsējās. Tāpēc es iestātos par uh, Eirozonas parlamenta izveidi, nevis, ka būtu jauni parlamentārieši, bet um, tādas delegācijas izveidi, kā mēs šeit esam, Eiropas komisijas, um, Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu um, pārstāvi. Es uh, savulaik biju Strasbūras mēre, un tāpēc es vēlētos iestāties par to, lai šī parlamenta sanāksmes regulāri notiktu Strasbūrā. Lielas paldies! Thank you very much, madam, for such. Liels paldies par šo ļoti skaidro paziņojumu. Es domāju, tas ir ļoti labs izējas punkts. Nākamais runātājs ir Margarita Marovs no Portugāles asamblejas. Viņa ir Eiropas lietu komitejas vicepriekšsēdētāja. Paldies, priekšsēdētāji. Uzklausot eh, runātājs, eh, mēs varam konstatēt, eh, ka jautājums ir ļoti komplicēts un to nevar tā divās minūtēs vienkārši izrunāt. Es gribētu pateikt skaidru lietu. Pirmkārt, vajadzētu nostiprināt eirozonu. Šeit mēs runājam par ekonomisko pārvaldību, kam jābūt demokrātiskai ar demokrātisku kontrols mehānismu. Un tas arī ir izejas punkts turpmākām pārdomām par Eiropas stabilitātes mehānisma pārveidi, par Eiropas valūtas fondu. Šis uh, demokrātiskās uh, koordinēšanas un kontrolas princips ir tāds, kam ir jābūt eh, pašsaprotamam un jāizriet tieši no šī transformācijas procesa. Tādējādi tas uh, notiks, eh, ievērojot eh, Eiropas eh, tiesību aktus un tiesības, un tādā integrētā veidā tas notiek. Līdz ar to varu piekrist ekon komitejas priekšsēdētāja teikto, kā arī Brakman kunga sacītajam var piekrist. Šeit, šajā pārveids procesā, pilnīgi noteikti jāpievērš uzmanība tam, lai izveidotu stabilāku, elastīgāku, labāku mehānismu, kas tajā pašā laikā balstītos uz ES tiesību aktiem. Thank you very much. Lielas paldies. Nu, un liels prieks uzaicināt papadimulus kungu, kas ir parlamenta vicepriekšsēdētājs, uzstāties ar savu runu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka Eiropas komisijas priekšlikums par to, ka Eiropas stabilitātes mehānisms varētu kļūt par Eiropas valūtas fondu, ir solis pareizajā virzienā. Es pilnībā piekrītu ekonomikas un monetāro mm, lietu komitejas mm, pārstāvi gal, priekšsēdētāju Galtierī kunga teikto. Tiešām vajadzētu būt cauradzamībai, ir nu, jābūt atbildībai, atskaitai. Um, bet nepiekrītu Brahmanu kungu teiktajam, jo pieredze rāda, ka ir jāspēr solis uz priekšu, Brahmanu kungs. Tad, kad Krīze sākās, kā norādīja Portugāles kolēģi, Eiropas Savienībai nebija nepieciešamo instrumentu, mehānismu, lai reaģētu. Tad nu bija jāizveido jauni, kā Eiropas meh stabilitātes mehānisms, kā arī es, eh, kas jau pastāvēja pirms tam. Un tagad, kad ir mierīgāki laiki, tad ir jāgatavojas uh, potenciālajām iespējamām turpmākajām krīzēm, tad nu, ir jāpār, jāpastiprina šie mūsu instrumenti kopienā. Mm, pašlaik pastāvošais mehānisms nav gan elastīgs un mūs pietiekami neaizsargā. Ir jādara vairāk. Protams, nacionālajiem parlamentiem ir sava loma jāspēlē, tomēr jāpastiprina Eiropas parlamenta loma, ko ievēl Eiropas pilsoņi ir jāvirzās pretī banku savienības un eh, ekonomikas savienības un arī monetārās savienības noslēgšanas. Nav labi Eiropai, ja trešais Eiropas pīlārs, proti Eiropas eh, depozītu garantijas eh, priekšlikums, ko piedāvā Eiropas komisija, nav labi, ka tas priekšlikums uh, tiek bloķēts, un to dara dažas valdības, Nīderlande, Vācija, Eiropa padomē, un um, mums neizdosies ko panākt, ja mēs uh, nonākam pie konsensa tikai tad, kad ir runa par lielajiem uzņēmumiem, lielajām valstīm. Bet uh, tad, kad ir runa par kohē, sociālo kohēziju, tad Eiropa ir lēnīga. Uh, Tāpat tā, tāda ir tad, ja ir jārunā par caurredzamību, par atskaitīšanos. Es ceru, ka šāda veida sanāksmes, tikšanās palīdzēs nonākt pie vairāk Eiropas un labāks Eiropas. Paldies! Tagad Kraitens Bartolo kungs no Maltas. Paldies priekšsēdētājiem! Vispirms es vēlētos teikt, ka tas, ka Eiropai būs šāds fonds un ka tā apsver tā izveidi, uh, ir pozitīvs solis uz priekšu, un uh, to var atzinīgi vērtēt. No otras puses, finanšu krīzes varētu būt tik labāk pārvaldītas un risinātas, ja būtu bijis šāds fonds tad, kad krīze izraisījās. Un es tiešām ticu, ka mums, kā Eiropas Savienība, ir jābūt gataviem gadījumā, ja kāda ja, uh, turpmāka krīze mūs nākotnē sagaidītu. Tad nu divi komentāri Nu, vispirms par šī fonda vārdu. Es nedomāju, ka to vajadzētu saukt par Eiropas monetāro, jeb valūdas fondu. Uzskatu, ka tas varētu būt maldīgs, jo tā funkcijas atšķirsīs no tā, ko esam raduši redzēt mm, šajā starptautiskā valūtas fonda darbībās. Mana valsts ir viena no mazākajām eirozonām. Kaut arī ekonomiski tai veicas labāk kā daudzām citām. Mēs Maltas valdībā ticam, ka ir ārkārtīgi būtiski saglabāt pašreizējo ESM pārvaldības sistēmu, proti, ka ir jābūt vienbalsībai e, balsošanām. Tā tā tad ir jāsaglabā. Tad vēl iespēja izmantot jauno fondu, un sauksim to par EMF sākumā, kā šo pēdējo risinājumu banku savienībām. Par to ir jādiskutē, lai saprastu, kāda būs tā galīgā ietekme pilnībā. Paldies priekšsēdētājiem! Lielas paldies! Paldies ikvienam par ļoti disciplinēto laika ievērošanu. Nākamais runātājs - Pīters Onciks, Eiropas Savienības lietu komitejas loceklis no Nīderlandes. Un tad, nu, lūdzu, aicināšu arī pacelt rokas pirms jūs sākat runāt, tā lai uh, operatori var jūs ieraudzīt zālē. Paldies priekšsēdētāji! Lielas paldies par vērtīgajiem komentāriem. Es vēlētos vēl piebilst dažas lietas, lai aizstāvētu Brākmana kungus, viņu pilnībā atbalstu. Arī sasaucoties ar Dombrovska kunga teikumu, ka mēs varam noslēgt EMU tikai tad, ja mums ir demokrātiska ekonomiskā un monetārā savienība. Es domāju, ka viņam ir taisnība. 27 parlamenti pievienojās Dānijas parlamenta iniciatīvai parakstīt uh, deklar šo uh, vēstuli, kas tika adresēta Eirogrupai, lai Eirogrupas un ministru padomas dokumentiem būtu iespējams sakot līdzi, jo mēs nezinām, kā tiek pieņemti likumi, kā tiek pieņemti lēmumi Eirogrupām. Un es ceru, ka mēs turpināsim šo cīņu kopā, jo, lai kāds arī nebūtu mūsu pieņemtais lēmums, mums kā parlamentāriešiem jābūt iespējai kontrolēt šīs lietas, it īpaši runa ir par simtiem miljardiem eiro. Otrakārt, es esmu nobažījies par to, cik milzīgs e, risks ir tas, ko ir uzņēmusi Eiropas centrālā banka, iegādājoties 2,5 eh, triljonu vērtībā valdību parādzīmes obligācijas. Un mm, tas ir ļoti bīstami. Mēs domājam, ka mēs varam atrisināt krīzes, veidojot jaunus um, steidzamo situāciju kon, fondus un uh, kuriem būs grūti atgriezt, atmaksāt naudu, un šīs sistēmiskās krīzes padarīsim tikai ļaunāks, tad mēs neesam uz pareizā ceļa. Tad lūdzu parūpēsimies par to, ka mēs radām tādas struktūras un institūcijas, kas nepalielina sistēmisko risku recesijas laikā, bet to samazina. Un tad no šīs Eiropas centrālās bankas eh, aktīvu eh, programmu vajadzētu samazināt, jo uh, tā ir pašu valstu atbildība atrisināt pašu problēmas. Paldies! Thank you very much. Lies, paldies! Saskaņā ar noteikumiem tagad došu vārdu Vācijas deputātam Barentam Lukam. Paldies, priekšsēdētāj kungs, runāšu vāciski. Möchte zunächst einmal den auf... Vēlētos vispirms izteikties atspēkojot manu kolēģu Glatjērī un Papadimulis eh, sacīto par atskaitu atbildību un atbildību. Es nezinu, kāpēc tas par to tiek runāts atkal un atkal, bet tirgus ekonomikā tas ir nepieciešams un arī institūcija izveidē ir nepieciešams ņemt vērā šos aspektus. Gotjērī kungs runāja par to, ka no akadēmiskās eh, pasaules nāk eh, ierosinājumi, kas nebūtu nepalīdz, un ka valūtas fondam nevajadzē, nevajadzētu būt kompetencei uzstāt uz parādu restruktūrizēšanu pirms jauna atbalsta sniegšanu. Es domāju, ka tas ir absolūti nepieciešams. Mums ir jārūpēs par to, lai Eiropas valūtas fonds varētu tikai un tad sniegt atbalstu, ja parādu situāciju konkrētai valstī tik tiešām arī ir ilgtermiņā panesams sloks. Un ja tas tā nav, tad ir vispirms jāveic parādu restruktūrizēšana, un tam ir e, jābūt par slogu vietējiem kreditoriem, nevis Eiropas valūtas fondam. Līdz ar to ir šajā kontekstā arī jāsaka, ka Tad, kad e, tiek spriests par valsts parādu slogu, nedrīkst e, politiskajā līmenī būt e, tas viss atstāts. Jo nevar būt tā, ka vienlaicīgi Eiropas komisija un Startautiskās valūtas fonds ir pilnīgi pretējās domās par valsts spēju izturēt savu parādu slogu. Valūtas fondam noteikti vajadzētu izvairīties no politiskās ietekmes. Paldies! Thank you very much! Liels paldies! Nākamais runātājs Nikolas Maņos, Grieķijas eh, sociālo lietu komitejas priekšsādātājs. Paldies, labdien visiem klātesošajiem! Nē, esmu ekonomists. Tas ir pirmais, ko gribētu teikt. Taču uzskatu, ka Eiropas stabilitātes mehānismam pārveida par Eiropas valūtas fondu būtu ļoti būtisks posms Eiropas Savienības attīstībā. Tā būtu svira, kas palīdzētu samazināt nevienlīdzības starp dalību valstīm. Eiropas valūtas fonds saskaņā ar dažu cilvēku uzskatiem varētu radīt risku, ka rodas divu ātrumu Eiropu. Ja šāda situācija šobrīd ir Eiropā ar atšķirīgiem ātrumiem, tad tā jau nav eiro vainam, tā ir izvērēt, izvēlētās politikas vaina, politisko izvēļu rezultāts, kas ir tātad veicinājušas šo nevienlīdzības starp dalībvalstīm. Un, attiecīgi, nevienlīdzības eh, problēma risināšana būtu politisku izvēļu jautājums. Eiropas valodas fonds, eh, kas eh, balstītos uz acquis communautaire, attiecīgi atšķirtos no Startautiskā valodas fonda. Tam nav pilnīgi nekāda sakara ar Startautisko valodas fondu. Uh, Mums jau ir ļoti negatīvi piemēri Startautiskā valodas fonda klātbūtnē Eiropā. Piemēram, mana valsts, Grieķija. Startautiskais valodas fonds pauda uh, uzskatus un uh, uh, ievies mehānismus, uh, kam nebija nekāda sakara ar Eiropas Savienības uh, pieņemtajām tiesībām, aki komunitēra, un beigu beigās uh, SVF um, apgalvoja, ka ir bijušas kļūdas un ka skaitļi neatbilst uh, patiesībai. Un tātad uh, šādi lūk SVF rīkojās Grieķijā. Eiropas Savienība ir atbildīga par to, lai ieviestu mehānismu, kas reāli risinātu problēmas dalībvalstīs. Lielas paldies! Nākamais runātājs būs Brigita Banstaka no uh, Vācijas uh, Bundestāga budžeta komitejas. Jetzt. Okay. Sehr geehrter priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. AFD frakcijas viedoklis no Vācijas Bundestāga par šo apskatāmo jautājumu Šeit ir redzama iejaukšanās nacionālajā kompetencē. Saskaņā ar konstitucionālo, konstitucionālas tiesas spriedumu Lisabonas lietā tā saucamajā. Ja ar EV, Eiropas valūtas fondu tiks īstenota kontrole pār nacionālo budžetu, kas ir nacionālo parlamentu pienākums, tā ir absolūta viennozīmīga iejaukšanās parlamentu pilnvarās. Budžeta kontrole ir saskaņā ar Vācijas konstitūciju ir tikai un vienīgi nacionālā atbildība. Līdz ar to šī situācijas māja nav iespējama. Brakman kungs jau uz to norādīja. 352. panta izmantošanu kā tiesisko pamatam, to 96. gadā jau Eiropas Savienības tiesa atzina par ierobežotu, jo tas aizliedz paplašināt Eiropas parlamenta atbildības jomu. Protams, Vācijas banka 2018. gadā ir eh, attiecībā uz to, eh, kas ir parād, eh, parādu apjoms ECB e pārsniedz eh, trīskāršu nacionālo budžetu Vācijā. Un tas tikai mūs virza tuvāk tam, kā atkārtosies eh, publisko eh, finanšu krīze, kuru vienreiz jau piedzīvojām. Tā kā laiks ir ierobežots, tad atgādināšu tikai seno teicienu un nezāģēsim zaru, uz kuru sēžam. Ņemot vērā vācu konstitucionālo uh, konstitucionālās tiesas spriedumu un Eiropas Savienības tiesas nolēmumu. Šeit ir visiem jāpieturas pie pašreizējiem kompetencijiem, un tas nav pārdalāms. Thank you very much. Next speaker is Mr. Liels paldies. Nākamais runās Palogu Barjeri Paloti no Itālijas uh, senāta. Liels paldies. Es domāju, ka jaunās iestādes nosaukums pārveidojot uh, Eiropas stabilitātes mehānismu ir uh, diezgan būtiska problēma. Ja mēs pieturamies pie komisijas priekšlikuma un tā, par ko runāja arī uh, Gvaltierī kungs, manuprāt, uh, Eiropas valodas fonds uh, nav īstais veids, kā saukt šo iestādi. Taču uzklausot uh, vācu kolēģi, uh, Brakmanu kungu, es domāju, ka. EMA ir viens no veidiem, kā to risināt. Pirmkārt, jau ir skaidrs e, no jūsu sacītā, ka atbildība krīzes menedžmentā un risināšanā tiek nodota jaunajam tātad Eiropas valodas fondam. Kā tad tas ietekmēs uh, komisijas lomu struktūrālā līdzsverašanā un uh, programmas pielāgošanā? Kā šo struktūrēto programmu piemērot, īstenot uh, šādā kontekstā? Lūk, šādi būtu jautājumi. Līdz ar to vajadzētu atrunāt to, ka EVF loma aprobežojas tikai ar riska skarto valsti. Šeit runa ir par e, ļoti atšķirīgu priekšlikumu par jauno funkciju šim jaunajam stabilitātes mehānismam, par pārvaldību, Beig beigās jautājums ir nevis par to, cik liela kontrole ir eh, nacionālajiem parlamentiem, bet gan par Eiropas valūtas fonda ietekmi. Šeit eh, sanāk, ka runa ir par eh, tiešo kreditoru dalībvalstīs. No šī viedokļa man īsti nav skaidrs, kā tad tas varētu uzlabot demokrātisko atskaita atbildību dalībvalstīs. Um, gribētu lūgt uh, sniegt uh, sīkāks komentārus par šiem aspektiem, lai uh, varētu labāk saprast, kāda tad ir jūsu nostāja pretēji komisijas nostājai. Paldies! Nacionālo parlamentu runātāju saraksts ir slēgts, izsmelts. Un līdz ar to tagad gribētu aicināt uh, sākotnējos runātājus uh, atbildēt uz jautājumiem un komentēt uzdotos jautājumus. Uh, vārds Roberto Gualtieri kungam. Paldies! Es domāju, ka šī diskusija bija ārkārtīgi svarīga un noderīga, kas skaidri norādīja uz šīs starpelementārās konferences pievienoto vērtību. Tā apvieno deputātus no, un, un pārstāvis no dažādiem dalībvalstu parlamentiem, un katrs var ieguldīt savus poliņus, lai labāk saprastu citu pušu pozīcijas. Atbildot uz uh, Brakmana kunga sacīto, kā to piefiksēja arī citi kolēģi, to minēja. Mums ir atšķirīgas vīzijas varbūt, bet dažkārt, manuprāt, šīs pretrunas sakņojas tajā, ka varbūt neesam pilnībā izpratuši viens otru. Pirmkārt par uzdevumiem. Kādi tad būs šīs iestādes, šīs struktūras uzdevumi? Šeit es, protams, nevaru piekrist Brakmanu kungam par to, ka šai struktūrai vajadzētu, eh, šis, šai struktūrai piešķirtā loma būtu praktiski pašreizējās Eiropas komisijas loma. Un eh, tur būtu ekonomiskā un fiskālā uzraudzība un no Eiropas Savienības eh, likumu piemērošana. Šāda Eiropas lomas piešķiršana Eiropas valūtas fondam būtu pilnīgi atšķirīga dimensija un politiski tas nebūtu vēlams, jo Eiropas komisija ir atskaita atbildīga padomai un parlamentam, tā ir neatkarīga struktūra, kam ir ekonomiskās politikas uzraudzības funkcijas. Līdz ar to šādi rīkojoties, eh, mēs eh, rīkot uz pilnīgi atšķirīgi no pašreizējās ekonomiskās uzraudzības un pārvaldības koncepta. Tas eh, nozīmē to, ka būtu jāmaina Eiropas Savienības likumu panta, kas piešķir komisijai šīs pilnvaras, un eh, šādi mainot šīs pilnvaras, tas mainītu līgumu saturu, būtu jārīko referendumu dalību valstīs, un līdz ar to mēs runājam par situāciju, kas uh, ir pilnīgi atšķirīgi no sākotnēji iecerētā. Tātad eh, mēs vai nu saglabājam pašreizējo situāciju, vai nedaudz koriģējam pašreiz eh, esošās pilnvaras, eh, taču es domāju, ka neviens no klātesošajiem neuzskata, ka būtu reāli tagad mainīt Eiropas Savienības tiesību aktus, līgumus, rīkot referendumus, ja mēs piešķiram uzraudzības funkciju nevis komisijai, bet eh, šai jaunai struktūrai. Šā, tā tad nav reāli uzskatīt, ka būtu tāds padziļinātas eh, pārmaiņas eh, Eiropas saņems līgumos iespējamas. Par to nav nemaz runa tā tad. Par ko tad tieši ir runa? Ko mēs grasāmies darīt? Mēs vēlamies piešķirt eh, Eiropas valūtas fondam papildu kompetences, eh, rekapitalizāciju, backstop funkciju un citas funkcijas, kas uh, ir iespējamas ar vai bez starptautiskā valūtas fonda iesaistes. Mēs diskutējam par to, ka šīs uh, pārmaiņas galvenokārt balstās uz to, ka iespēja kaut ko darīt eh, kļūst par pienākumu kaut ko darīt. Tas ir pozitīvi, nevis negatīvi. Ja ir pienākums kaut ko darīt, eh, tad ir lielāka uzraudzība un lielāka kas eh, iespējas savlaicīgi novērst eh, riskus. Tajā pašā laikā ir aspekti, kas ir eh, jāsaglabā šobrīd esošajā fakultatīvajā līmenī, kas atkarībā no situācijas var būt piemērotāk. Būtu efektīvāk to darīt ar 351 pants starpniecību, nevis starp valdību dimensijā, atbildot uz Brakmanu kungu teikto. Tātad 351 procedūrā ir noteikts tas, ka te runa ir par 28 dalībvalstu vienprātību. Jūs ļoti pareizi teicāt to, ka valstu parlamentiem, ja viņi nodrošina atskaita atbildību, ir jānostiprina Eiropas parlamenta pozīcijas, un tieši to jau arī šobrīd Eiropas komisija dara, vismaz Vācijā šobrīd. SVF uh, nodrošina pārskatu atbildību Bundestagam, un uh, šajā ziņā nekas nemainīsies. Uh, ko dara komisija? Tā papildina šo pastāvošo Nacionālo parlamentu atskaita atbildību, kas nemainās, bet tur tikai papildu līmenis, papildu atskata atbildības eh, satvars, kas tā tad nav tikai parlamenta atbildība pret uh, savu valdību, bet arī tas, ka nacionāliem parlamentiem ir atskata atbildība ne tikai konkrētajai SVF dalībvalstī, bet uh, visam SVF, nevis konkrētajam dalībvalsts ministram, bet uh, SVF pārstāvim. Eh, tātad Eiropas tautas mehānismu pārstāvim. Tad šeit ir papildu līmenis, papildu pienākums informēt un eh, nodrošināt atskaitu atbildību visam Eiropas stabilitātes mehānismam un nevis konkrētajai dalībvalstī, savai dalībvalstī, kuru skar konkrētā problēma. Un tā tad uh, eh, ir diskusijas, ir uzklausīšana un ir atskaita atbildība ne tikai konkrētajā dalība valstī, bet visā Eiropas stabilitātes mehānismā. Un vēl viens pārpratums, kāds varētu būt radies, drīzāk pārpratums nekā kardināls viedokļu atšķirības. Ja parlaments apgalvo, ka ir jābūt uh, atbildībai nacionālā līmenī, tad tas nekādā ziņā neapdraud pašreizējās uh, uh, pozīcijas. Tas, ko mēs šobrīd uh, aicinām, ir tas, ka tātad uh, ECB ir netkarīga iestāde, monetārā politika ir būtiska šo diskusiju daļa, protams, bet es domāju, ka pieturoties pie pamatdiskusijas par eh, ESM pārveidu par Eiropas valodas fondu, es eh, varu teikt, ka šāda veida pārmaiņas eh, varētu tikai padziļināt ekonomiskās monetārās savienības izveidi. Uh, un nodrošinātu lielāku stabilitāti. Tātad šāda iespēja būtu, bet tas nenozīmētu, ka tas būtu automātiski jādara pēc komisijas priekšlikuma pieņemšanas. Komisijas priekšlikums saglabā pašreizējo Eiropas stabilitātes mehānismu, un pārējais ir jaunas iespējas, kādas var izmantot nākotnē, un uh, Jebkurā gadījumā katra dalība valsts varēs diskutēt, eh, piekrist, nepiekrist, uzlikt veto, kādā veidā tad tas eh, notiktu. Eh, šādi soļi, kas tiktu spērti, nekādā veidā neapdraudētu to, kas jau, iz, jau ir izdarīts. Tātad noslēgumā varu teikt, ka Kā jau teicu, komisijas e, priekšlikums e, par ESM un tā pārveid par EVF, ja neskaita nosaukumu, ir ļoti sabalansēts, izsvērts. Tas būtu labs kompromiss starp visu pušu interesēm. Gudīgi sakot, biju nedaudz pārsteigts, e, lasot Vācijas koalīcijas programmu, kas ir ļoti skaidra, manuprāt, un iet šajā virzienā, un tagad es dzirdēju pilnīgi uh, kardināli atšķirīgu interpretāciju eh, no Brakmana kunga. Es, protams, eh, labprāt eh, saprastu šo ideju nozīmi, kas parādās Vācijas politisko spēku koalīcijas programmām, lai saprastu jūsu pozīciju. Liels paldies, priekšsādātāja kungs, Roberta Gualtieri kungs. Tagad Gribētu aicināt eh, Norbertu Brakmanu kungu izteikties. Eh, Jā, paldies. Paldies par šo doto iespēju. Tagad diskusija kļūsi atklātāka. Ir skaidrs, ka ir atšķirīgi priekšstati par to, kāds būs mērķis šādam val Eiropas valūtas fondam vai kā nu mēs viņu nosauksim. Pēc finanšu un valsts parādu krīzes bija tāda kaskādes struktūras, eh, drošības mehānismas izveidots, lai nodrošinātu pret to, ka šādas krīzes atgriežas Eiropā. Un ja tas notiks, mums būs pietiekama aizsardzība. Tāds šobrīd ir ESM galvenais uzdevums. Šobrīd diskusija par mērķi tiek paplašināta uz citiem pienākumiem, nevis uz drošību, uh, bet uz makroekonomisku programmu, kas ļautu novērst krīzes pirms tās notiek, uz sociālo nevienlīdzību mazināšanu Eiropā. Un līdz ar to līdzekļi un aizdošanas kapacitāte tiek izmantota tam, kam, ko īstenībā būtu jāmēģina sasniegt ar rīcību politiku. Tāds ir šobrīd eh, komisijas priekšlikuma būtība. Līdz ar to ir jānorāda, ka, kā Kelers kundze no Francijas norādīja, ja es vēlos jaunu pienākumu, tad solidāri mums ir jāfinansē papildus šī jaunā aktivitāte. Tas varbūt ir temats eh, sarunās par daudzgadu finanšu schēmu vai kādu citu veidu, kā stiprināt attiecīgo programmu, bet mēs nedrīkstam apdraudēt drošības e, struktūru pret krīzēm. Jo ja mēs to darīsim un ņemot vērā to, cik liela līdzekļi tur tiks apkopoti, un ja tas viss tiktu izmests e, tirgū šobrīd, mēs varētu pat veicināt jaunas krīzes rašanos. Un tad iestāsies tas, ko, ko Briti dēvē par to, ka ekonomika rada sliktu politiku. Tātad tie līdzekļi, kas mums būtu uzkrāti drošībai, mēs radītu ar tiem jaunu problēmu, un tad mums vairs nebūtu līdzekļi, ar ko novērst šo pašu problēmu. Kas attiecas uz norādi uz eh, Vācijas koalīcijas vienošanos, izlasot to rūpīgi, tieši par šo punktu koalīcijas partneri nav vienojušies. Līdz ar to tiek teikts, respektīvi netiek runāts par to, ka tiek atbalstīta Vācijas valdība, bet gan tiek runāts par to, ka ir jāpanāk vienošanās Eiropas Savienības līmenī, saglabājot līdzinējās tiesības. Tas jau ir ļoti ierobežots skatījums. Un tas nozīmē, ka Vācijā šīs diskusijas vēl noteikti turpināsies. Paldies! Thank you very much, Madam Brak. Lielas paldies, Brakmana kungs. Nākamā runātāja ir Marija Luisa Albuquerkas kundze. Paldies, priekšsādātāji, es piekrītu dažām lietām, kas tika teiktas, jo īpaši tam, ko teica Galtjēri kungs. Es arī uzskatu, ka komisijas priekšlikums ir visai līdzsvarots. Es saprotu, ka ir iespējams eh, tajā saskatīt eh, arī lietas, kuru tur īsnībā, manuprāt, nav. Uh, Tomēr eh, es eh, tā jūtu, ka šajās diskusijās mēs esam iestrēguši tieši turpat, kur bijām jau 2012. un 2013. gadā, ka tās pašas bažas joprojām ir, tās pašas aizdomas par to, ko komisija vēlētos darīt ar šo priekšlikumu, īpaši neatšķirās no tā, eh, ko mēs esam jau redzējuši pēdējos gados. Startautiskā valūtas fonda iesaista bija nepieciešamība Mēs nebijām gatavi stāties pretī krīzē, mēs nebijām gatavi arī izveidot nosacījumus mm, ar valstīm, kurām bija grūtības. Tomēr mums mm, būtu mm, jābūt spējīgiem to darīt pašiem. Tas nenozīmē, ka mums nebūs nepieciešams meklēt atbalstu starptautiskajā valūtas fondā. Mēs esam eh, tā dalībnieki nu, tomēr neaizmirsīsim, ka mēs galvenokārt esam eiropieši, un tad, nu, centīsimies palikt pie savām uh, lomām, saviem līgumiem, savu institūciju ietvaros. Nu, es piekrītu Golķērī kungam, ka tāds, zināms, pārpratums ir, un ar, arī tādi uh, stereotipi par uh, šo nodalījumu starp aizdevējiem un aizņēmējiem. Tas varbūt ir krīzes rezultāts un arī šīs negatīvās sajūtas sabiedrībā no abām pusēm un šī vainošana, eh, kad ir eh, šīs valstis, kas eh, nonākušas grūtībās un pārējās, kas vēlas atbalstīt. Ja mēs turpināsim būt iestrēgušajos iepriekš pieņēmumos, tad mēs nevirzīsimies uz priekšu, nevirzīsimies ne uz priekšu, ne gana dziļi, lai novērstu turpmākās iespējamās krīzes. Kā Gultjeri kungs teica, mums vajadzētu um, pāriet no restruktūrācijas mm, iespējas uz restruktūrācijas vajadzību. Mēs zinām, ka uh, šie tirgi ir kļuvuši par tādiem pareģojumiem, kas piepildās. Mums ir vienkārši tas rakstiski uh, jāuzliek un jāievirza valstis pareizajā virzienā, lai mēs nonāktu pie šī rezultāta, neraugoties to, ka daudz grūtību. Uh, Dažas valsts joprojām saskaras ar um, šīs um, ilgspējas problēmu, tomēr um, mēs esam redzējuši, cik tālu esam nonākuši, kādu progresu panākuši un ka šobrīd situācija ir krietni drošāka nekā dažus gadus atpakaļ. Tomēr skaidrs, ka ar to nepietiek. Tagad mēs cenšamies pastiprināt institucionālo satvaru, cenšamies uh, veicināt šos elementus, lai nebūtu jaunas krīzes, un mēs esam tādā situācijā, ka pirms mēs izveidojam šo jauno institucionālo satvaru, ka tik mums nenākas risināt kādu jaunu krīzi. Mēs runājam par dažādu ātrumu, Eiropu 2, 3 vai vēl kādu, un ar šo atšķirību tad beigās citi paliks nopakaļus pavisam, un tas ir tas, ar ko mēs esam cīnījušies Tad nu, ir šīs uh, pārpratumi un, un dažādie politiskie skatījumi, izpratne. Un, protams, ir arī jārespektē dažādi politiskie viedokļi. Tomēr es domāju, ka ir svarīgi, lai būtu līdzsvarotāka pieeja. Un necentīsimies saskatīt komisijas priekšlikumā to, kā tur nav. Un, ja tas būs nepieciešams, tad mēs to varētu padarīt pat skaidrāku, ja ir jautājumi un bažas par to, kas ir domāts un kas tad ir uzrakstīts, tad būtu varbūt tas jāparformulē tā, lai bažu un neskaidrību nav. Es redzu komisijas priekšlikumā e, bāžu elementus, ko arī Brakman kungs teica, bet e, vai tas ir Bundestāga izpratne vai daļa no tā, tad kas to lai zina, varbūt mēs to varētu atrisināt e, skaidrāk. Un šis jautājums par demokrātisko mm, pārskatu atbildību, tas ir tiešām tās diskusija elements, ja mēs vēlamies iet tālāk. Neaizmirsīsim to, ka mm, ir jābūt šai kontrolei Eiropas parlamenta priekšā, kas nozīmēs arī pilsoņu kontroli, jo Eiropas parlamenta deputāti tiek tieši ievēlēti no visu pilsoņu puses lai institūciju līderi, arī mm, šie atbildīgie direktori būtu atbildīgi, lai viņi tiktos ar valstu parlamentu locekļiem, sūtītu ziņojumus, atbildētu uz jautājumiem, kādus valsts uzdot valstu parlamenti, un tas tad arī uzlabos šos pārskatu atbildību procedūras, uzlabos arī to, kā tiek uztvērta Eiropas Savienība. Un es domāju, ka tas ir atslēgas jautājums, lai valstu parlamenti, valstu valdības, uh, arī uzņemtos atbildību par reformām un priekšlikumiem, par kuriem ir diskusijas Eiropas līmenī. Un lai viņi arī aizstāvētu šos projektus savos parlamentos, tā lai būtu tiešāka sasaiste starp šeit, Briselē, Frankfurtē vai Strasbūrā nolemto un to, kā cilvēki to izjūt dažādās valstīs Eiropā. Tas ir tāds būtisks jautājums, ko nevajadzētu Mm, no kur nevajadzētu novirzīties. Un tad vēl šis mm, gala vienošanās formāts. Es saprotu bāžas, mm, ka tiem, kas uzskata, ka vajadzētu turpināt īstenot vienbalsības principu balsošanās, tomēr mēs vēlamies efektīvus, reaktīvus mehānismus. Mēs taču zinām, ka uh, vienbalsības principi, tad, kad ir runa par eh, specifiskiem lēmumiem, dod eh, citu rokās spēcīgus instrumentus, kurus var ļaunprātīgi izmantot, jo noteikumi ir skaidri noteikti. Ja visus atvaru visi vienbalsīgi atbalsta, tad mums būtu jāizveido tādas institūcijas arī ar vajadzīgo elastību, lai tās varētu arī laicīgi rīkoties. Pretējā gadījumā mēs mm, varam pavadīt pārāk daudz laiku diskusijās un uh, tad gala lēmums nāk par vēlu. Ja tā, tad beigu beigās nav vērts nemaz pārāk daudz diskutēt par satvaru. Tam ir jābūt efektīvam, kad mēs runājam par finanšu tirgiem. Ātrums ir svarīgākais. Ja mēs nevaram rīkoties ātri, tad rīcībai vairs nebūs pozitīva efekta. Paturēsim to prātā, definēsim noteikumus ļoti skaidri, vienosimies par tiem vienprātīgi, tomēr lai tad ir tāds mehānisms, kas tiešām darbojas. Pat ja ir kāda valsts, kurai ir savi specifiskie iemesli, kuriem nav nekāda sakara ar konkrētu apspriežamo jautājumu, ieņemtu nesaprātīgu pozīciju, un nu, tā, tas varētu skaitēt visai Eiropas Savienībai kopumā. Paldies! Lielas paldies! Tad, nu, runātāju saraksts ir izsmelts, eh, daži komentāri. Mēs domājam par to, ka ir jāliek akcents uz ļoti svarīgu tematu, un es pievienojos Galtierī kungam, un es pats arī vēlos teikt, ka mēs koncentrējamies uz to, kāda būs parlamentu mm, loma un šo pāreju no ESM uz EMF. Nākamais punkts. Nākamie soļi mm, at, būs atkarīgi no tā, kā mēs paši redzēsim Eiropas nākotnes veidošanu un kā to padarīt labāk, tālāk, drošāka ekonomika. Un tur arī četri būtiski punkti. Visu pirms mums nepieciešama savstarpējā sapratne. Otrakārt, mums nepieciešama uzticība. Valstu parlamentiem būtu jāuzticās Eiropas Savienības institūcijām, sākot jau no Eiropas parlamenta, un mums arī vajadzētu uzticēties jums, valstu parlamentiem. Nākamais eh, jautājums, kas izskanēja caurredzamība. Mm. Ir jābūt šai caurredzamībai, lēmumu pieņemšanai un visbeidzot arī efektivitāte. Mums ir jābūt pārliecinātiem par to, ka mums izdoties, izdosies sasniegt gaidāmos rezultātus. Ar efektivitāti mēs varam sagaidīt to, ka mūsu turpmākās debates turpināsies. Mūsu nolūks ir, lai Eiropas parlamentā būtu iekļaujošas debates. Mēs vēlamies mm, iesaistīt visus, kuri spēj to darīt, kuriem ir labā griba, kuri var to darīt, sniegt ieguldījumu debatēs par labāku Eiropu. Tomēr ir vēl vairāki posmi jāpārvar, tāpēc nebīstaties strādāt, strādāsim kopā. Man bija liels prieks vadīt šo sesiju. Īpaši paldies priekšsēdētājiem Galtierī kungam par uh, savu ieguldījumu. Paldies Brakmana kungam, arī Marijai Luisai Albukerkai, Stajanovas kundzes vārdā, kas eh, arī bija šīs sesijas līdz priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties visiem dalībniekiem, jo īpaši tiem, kuri uh, piedalījās debatēs. Liels paldies mūsu sekretariātam, atbal un personālam. Tagad ar lielu prieku varu pieteikt nākamo darba kārtības punktu, proti pusdienu pārtraukumu. Liels paldies, un tad tiksimies pusdienās!